sorry, Mr. Felder. Hello. Hello.

Dāmas un herri! Dāmas un kungi! Gribēju jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejas sēdē. Gribēju atvainoties par to, ka šodien mums eh, vajadzēja pēdējā laikā doties uz citu telpu. Un e, pirms e, dažiem gadiem e, Strasbūrā cilvēkiem uz galvas gandrīz uzkrita griesti, un tagad mēs rūpējamies par līdzsvaru starp Briselu un Strasbūru. Un tagad šķiet arī Briseles ēka ir piemeklējusi kādu ķībele. Tādēļ viena no ēkām, Paul Andrīs Pāka ēka, šodien ir slēgta, un tādēļ mums pēdējā brīdī vajadzēja atrast citu sēžu zāli. Un e, šī bija tā zāle, kuru mums izdevās atrast. Tā nav tik liela, kā tā, kurā mums sākotnēji bija paredzēts tikties. Un Līdz ar to mēs ar Stavros Lambrinidis kungu, ar jauno pārstāvu cilvēktiesību jautājumos, varēsim diskutēt tādā īpaši siltā un draudzīgā gaisotnē. Sēžam šeit visai cieši. Vai ir kādas piezīmes par darba kārtību? Mm, tādu nav, un e, man pašam nav arī paziņojumi, līdz ar to varam nekavētos ķerties pie trešā darba kārtības punkta. Komisijas vicepriekšsēdētāja augstā pārstāve 25. jūlijā Stavros Lambrinīdi, ko es gribu sveikt mūsu vidū, iecēla par īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Šodien viņš ir uzsācis savu darbu un. Aba. Domāju, ka mēs eh, viens otru pietiekam labi pazīstam pēc eh, sadarbības Eiropas parlamentā. Lambrinīdisa kungs kādu brīdi bija Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieks. Man patiešām ir prieks, ka šāds īpašs amats tika izveidots. Es domāju, ka Lohbīlers kundze, kas ir cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētāja, ir tikpat priecīga kā es, jo tieši viņa savā komitejā noteikti ar Lambrinidis kungu tiksies bieži. Amats eh, tika izveidots un domāju, tas varēs uzlabot Eiropas Savienības piekoptās eh, cilvēku tiesību politikas eh, redzamību, padarīt to tādu taustāmāku. Un, protams, ārpolitikas eh, jomā darbojoties, mēs eh, bieži vien pieskaramies arī cilvēktiesību jautājumiem, to dara arī ārējās darbības dienests, tas ir pietiekami operatīvs, un pateicoties šīm jaunizveidotajām struktūrām, mēs varam būt aktīvāki kā līdz šim. 25. jūnijā tika izveidot šis amats, Lambrinīdis kungs tika iecelts amatā, kad tika pieņemts arī cilvēktiesību rīcības plāns, un domāju, ka pateicoties šim rīcības plānam, mūsu darbām būs arī tāda pamatota teorētiskā puse. Uh, Mēs esam pieņēmuši daudz rezolūcijas par cilvēktiesībām Eiropas parlamentā, bet neesmu īsti pārliecināts, vai eh, savus turpmākos darbus esam veikuši pietiekami aktīvi vai esam arī pietiekami eh, rūpīgi pārbaudījuši, vai rezolūcijās atrunātais ir eh, ticis īstenots. Pateicoties jaunajai struktūrai, domāju, ka mēs varēsim darboties aktīvāk ne tikai vārdos, bet arī uh, konkrētos darbos, sperot konkrētus soļus. Un pateicoties arī jaunajai struktūrai, mums būs konkrēts fundaments eh, cilvēku tiesību politikai. Tikai viens piemērs eh, ir piemēram, daudzos tirzniecības nolīgumos arī klauzulas, kas skar tieši cilvēktiesības attiecīgajās valstīs, bet vai kāds ir vērojis, vai šīs klauzulas ir tikušas īstenotas? Nu, varbūt eh, tikai Kreisler Dorfler kungs tam ir pievērsies. Bet komisija, arējais uh, dienests, parlaments, protams, visas institūcijas daudz ko var darīt. Un es, es patiešām ceru, ka pateicoties jaunajai struktūrai, eh, jaunajam eh, pārstāvim, mēs varēsim būt aktīvāk un būs arī spēcīgāk demokrātiskā kontrole. Tādēļ es patiešām loloju ļoti daudz cerību, ka Lambrinīdes kungs veiks savu darbu godam un stāvros došu tev tagad vārdu. Thank you very much, Liels paldies, Elmār, paldies, Barbara. Dargie kolēģi, dargie draugi, mēs viens otru pazīstam jau ilgu gadu gaitā. Ir viena lieta, ko iespējams par mani kaut ko nezināt. Es jaunībā dzīvoju Grieķu diktatūras apstākļos starp 1967. un 1974. gadu. Divus mēnešus pēc šīs diktatūras krišanas mans tēvs. Mans tēvs nomira. Man vēl nebija apritējuši pieci gadi. Viņš bija ārkārtīgi aktīva persona, cīnoties par dekros, demokrātiju manā valstī. Viņš jau no pirmajām diktatūras dienām iesaistījās cīņā pret diktatūru, jo viņš to nevarēja ciest. Dažus mēnešus pēc man tēva nāves manai mātei atklāja vēzi, viņa sešas gadus cīnījās pret vēzi. Viņa pati bija ļoti iesaistīta cīņā pret diktatūru. Viņa bieži devās uz Londonas ķimisko terapiju un viņa nosūtīja vēstījumus uz Londonu šādā veidā. Viņa 1973. gadā nomira, kad man bija 11 gadu, tāda dažas mēnešas pirms diktatūras krišanas. Viņi nekad nepiedzīvoja brīvu Grieķiju. Nekad nevar zināt, kā šāda veida pieredze iespaidos jūsu dzīvi, taču par vienu lietu esmu pilnīgi droši. Respektīvi, mana iesaiste pamatiesību un cilvēku tiesību aizsardzībā jau no agras jaunības, pat toreiz, kad es eh, šīs lietas šajos vārdos nesaucu, <clears throat> noteic, eh, tik noteikti tieši ar šo pieredzi. Tā ir motivācija manai dzīvei, un um, tā es arī uz to skatos. Septiņus gadus šis parlaments bija mans mājas un iedvesmas avots. Man šeit tiktu dota privilēģija šeit vairāk kā jebkad, jebkurā citā vietā, uh, konstruktīvi iesaistīties pamatiesību un cilvēktiesību jomā, mēģinot uh, mainīt situāciju. Aici, es cieši strādāju ar daudziem jum, no jums šajā telpā, lai panāktu reālu progresu no vispolitisko grupu puses tādos jautājumus, kā, piemēram, imigrantu integrēšana, viņu tiesība aizsardzība. Bija arī centieni nodrošināt, ka pamatiesība cilvēku tiesību aizsardzība ar vien tiek ņemta vērā, apkarojot teroristu, nodrošinot arī <clears throat> privātumu tiesības Mēs arī um, runājam par internetu aizsardzību un ar šiem daudziem citiem jautājumiem. Nu, dien, pat tad, kad mēs nebijām vienas prātis, eh, viena lieta man bija pilnīgi skaidra. Proti, es tiku svētīts ar iespēju piedalīties ievērojams institūcijas dzīvē. Tā ir aizrautības un līdzjūtības mājvieta. Un jums, dārgie kolēģi, var sacīt, ka tieši šis aizrautības un līdzjūtības sajaukums, vīzijas un realismu sajaukums, sakausējums ir tas, kas motivē jauno Eiropas Savienības cilvēku tiesību pakotni. Pateicoties augstai pārstāvēji Ketrinai Ashtonai un dalību valstīm, kas to vienbalsīgi pieņēma, un pateicoties arī tam, nepiemirsīsim to, šī parlamenta pastāvīgajām rekomendācijām šajā jautājumā daudz gadu laikā. Ja kāds uzskata, ka, kad Eiropas Savienība, ka no Eiropas Savienības sagaida runāt vienā balsī, ir spiesta atbalstīt viszemāko kopsaucēju, es jums varu sacīt, ka cilvēktiesība pakotne pierāda to, ka tad, kad mēs visi kopā strādājam un vēlamies, mēs vienotā balsī varam atbalstīt visaugstāko kopsaucēju. Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, mans mandāts ir tikai pašos aizsākumos šodien, nu, patiesībā 1. septembrī, tā bija sestdiena, tā tad reāli sāk darbu šodien. Esmu privileģēts pirmajā man mandāta dienā piedalīties sanāksmā Eiropas parlamentā. Es uh, sazināšos ar jums un citām iesaistītām pusēm tuvākajās nedēļās, lai noteikti prioritātes, kas būs man galvenās. Tad šodien es gribu pastāstīt, kā es redzu savu darbību un galvenokārt ieklausīties jūsos. Es gribu no jums dzirdēt, kā jūs prāt man būtu jāizsno šis mandāts. Es gribu, lai jūs man sniegtu, ja tā varētu sacīt savu pieredzi un gudrību, ko esat uzkrājuši visu šo gadu laikā. Un es ceru, ka varēšu no tā pārņemt to, kas man ir nepieciešams, lai īstenot mans prioritātes. Mans mandāts, jūs zināt, ir visnotaļ vienkārši. Man ir jāveic zina eh, vizibilitāte, eh, redzamība un efektivitāte un koherence cilvēku tiesību politika Eiropas saimnībā. Ir vairāki veidi, kā es to mēģināšu īstenot. Un <clears throat> pamatlieta, es centīšos reāli uh, īstenot uh, veicināt cilvēktiesību pakotnes eh, efektivitāti un līdz ar to veicināt tās redzamību. Es nemēģināšu uh, veicināt uh, redzamību, lai šietami uh, veicinātu efektivitāti. Galvenais ir efektivitāte. Ja mēs veicināsim efektivitāti, tad arī redzamība sekos. Otkārt, savā ziņā esmu Eiropas Savienības ambiciozs cilvēku tiesību politikas sargs. Man ir jābūt tās tēlam, tās, tā sakot, tālruņa numuram un tās īstenošanas veicinātēm. Es tāpēc savu lomu visā savā darbībā, iekšējā un ārējā politikas diskusijās uzskatu, ka cilvēku tiesības ir galvenais. Es esmu dziļi pārliecināts par skaidru apzināts, cik tas būs grūti Stratēģiskais ietvarts uzsver, ka Eiropas Savienības eh, ārējai politikai un cilvēktiesībām nedrīkst būt, tās nedrīkst būt eh, pretrunā vienotrai. Mūsu mērķis ir papildināt vienu ar otru. Cilvēktiesības ir vai nu problēmas avots vai arī risinājuma pamata elements. Treškārt Es centīšos izmantot visas savas pārliecināšanas spējas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība cilvēktiesību jomā runā ar vienu balsi, un ka tas tiek īstenots visās politikās instrumentos. Un šai balsi ir jābūt visaugstākajam kopsaucējiem. Šis te sudraba pavadiens, kuru Ketrīna Aštona eh, tik skaidri piesauca, un ka šis parlaments padome un komisija ir piesaukusi šo pamatu. Un tas tagad ataidnoja strateģiskajā ietvarā. Ceturtkārt, es centīšos būt tuvs cilvēkiem reālajās vietās, tātad man būs daudz jāceļo. Un es centīšos būt objektīvs un godīgs, novērojot, apspriežot un rīkojoties. Piektkārt, es pievērstīšu galveno uzmanību krīzes situācijām, tas ir pašsaprotami. Taču es eh, arī raudzīšu to, kā izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā no cilvēktiesību klauzulas, politiskajā eh, vienošanās ietvarā līdz cilvēktiesību valstu stratēģijām. Lai būtu panākt efektīvāku cilvēktiesību īstenošanu, izvairoties no turpmākajām krīzēm. Sākot savu mandātu, es, protams, izvēlēšu, eh, izskatīšu dažādu cilvēktiesību instrumentu efektivitāti. Uh, un arī raudzīšos tematiskiem cilvēku jautājumiem konkrētajās valstīs un demokrātijas tematiem. Tātad vispirms mums jānosaka, kuras jomas var būt lielāka labuma, ja es tām pievēršu uzmanību. Otkārt, es mēģināšu noteikt galvenos eh, šēršļus eh, šo politiku koherence efektivitātei un redzamībai. Treškārt, nākšu klajās rekomendācijai, kā labāk īstenot uh, un izmērīt cilvēktiesību rezultātu mūsu politikas. Tas attiektos tirzniecību, attiecību, vīzām, cīņu pret terorismu un tā tālāk. Cilvēktiesībām rīcības plānā. Ceturtkārt, es mēģināšu noteikt, ka izveidos labākās sinerģijas, lai uh, attiecīgies personas un starptautiskās organizācijas varētu strādāt kopā visā pasaulē. Jo jūs zināt, uh, ka bieži vien, lai cilvēku tiesības uh, tiktu īstenotas, tad uh, tās ir jāpārvalda valstī. Un piektkārt, es noteikšu tos specifisko jomu, apmeklē, apmeklējot valstis ar konkrēt, konkrētās darbības, konkrētās valstīs. Uh, pamat uzdevums ir skaidrs - veicināt un aizsargāt cilvēku tiesības kā reālu faktoru visā pasaulē. Un galvenās metodes ir saistīts, protams, ar runāšanu, ar diskusijām, nosakot stratēģijas prioritātes savu mandātu ietvaros, es strādātu ar augsto pārstāvi, ar komisijas priekšsēdētāju, ar padomi, Manā mandātā tas ir skaidri norādīts, un es sadarbošos ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu. Ar citiem Eiropas Savienības īpašiem pārstāvjiem neaizmirsīsim sinerģiju starp viņiem un manu lomu. Eiropas Savienības iestādēm, Eiropas Savienības delegācijām, dalībvalstu vēstniecībām, ārvalstu valdībām, neatkarīgi no tā, vai tās īstenībā vai neizsniedz cilvēktiesību un arī ar svarīgajām iestātītēm pusēm, kurām ir nozīmīga loma cilvēktiesību īstenošanā, piemēram, ar privāto sektoru. Es regulāri satikšos, konsultēšos un uh, uzklausīšu uh, pilsonisko sabiedrību nevalstisko valstu un cilvēktiesību aizsardzības organizāciju viedokli starptautiskā, nacionālā un vietē līmenī, kas ir vēl svarīgāk. Es mēģināšu stiprināt un atbalstīt šīs grupas no to vajāšanu, vajāšanas. Pārāk bieži, dārgie kolēģi, cilvēka tiesības liecina par kopīgās rīcības nēsamību. Lai vērstos pret to, es intensīvi iesaistīšu um, cilvēku tiesību jomā strādājušās organizācijas, starptautiskās organizācijas citās valstīs. Man sadarbība ar Eiropas parlamentu šai ziņā būs būtiski svarīga. Gan līgumu kontekstā, gan ar, sadarboties ar citām valstīm. Es ticu, cik svarīgi ir šo institūciju sadarbība. Es esmu pārliecināts par to locekļu pieredzi. Es regulāri jums sniegšu informāciju par savu darbu un nākšu uz viedokļu apmaiņām, jo īpaši uzmanību es pievērsēšu tām lietām, uz kurām jūs norādāt, uz uh, steidzamības kārtā pieņemtiem jautājumiem, uz rezolūcijām, uz un ziņojumam un eh, Eiropas parlamenta deputātu ziņojumiem un ieteikumiem, kā labāk īstenot eh, cilvēktiesību pakot un, protams, uz eh, Saharovu balvas laureāti. Tad es sagaidu arī panākt progresu būtiski svarīgās, svarīgos jautājumus, gal galā tas ir man mandāta mērķis cīnoties pret eh, spīdzināšanu, pret nāvis sodu, pret diskrimināciju visādās formās, pret reliģisko vajāšanu, pret dzimu, vajāšanas dzimumu pamat, eh, īpaši pārējais valstīs. Iestāšos arī par eh, transseksuāļu, biseksuāļu, geju un lesbiešu tiesībām. Iestāšos par brīvu internetu, par brīvām un caurskatāmām vēlēšanām Eiropas Savienības vēlēšana novēlošanas misija šai ziņā ir būtiski svarīga. Visi šie centieni ir ļoti labi zināmi, un te, protams, ir runa arī par tiesu sistēmas tiesiskumu. Un vēl parlaments ir izcēlies ar to, ka tas iestājas par cilvēktiesību instrumentu, par cilvēktiesību klauzulu. Nolīgumos eh, ir arī mm, cilvēktiesība instruments, lai panāktu daudz labākus izmērāms rezultāts. Un vēl ņemot vērā savu jurista pieredzi, gribu pieminēt, ka es uzskatu par ļoti svarīgu, lai tiktu ievērot starptautiskās cilvēku tiesības man mandāti ietvaros. Tas ir cilvēku tiesību pamatu pamats. Nav gluži iespējams noteikt visu prioritātes manā mandātā. Man mandāti ietver šodien. Uh, Es varu jau tagad sacīt, kuras būs konkrētās institīvas, kas man nodarbina. Dārgie kolēģi, <clears throat> pirmā gada puse liecināja par lielām izmaiņām Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas jomā. Padomu pieņēma ambiciozu cilvēktiesību pakotni, tur ir noteikti skaidri prioritātes mērķi un labi izstrādāts rīcības plāns. Šis nav jauns veistījums, un es arī neatklāšu no jauna rītē. Tas tikai vēlreiz apliecina Eiropas Savienības pamatprincips mūsu DNS. Tas tikai turpina to lielo darba pieredzi un progresu, kas jau ir panākts ikdienas darbā. To ir izcenojusi augstā pārstāve Eiropas Savienības diplomāti, delegācijas dalībvalsts vēstniecības Briselē, eh, trešās valstīs starptautiskajās organizācijās. <clears throat> Un ir arī bijušas uh, kaimiņu attiecību politikas misijas un cilvēktiesību <clears throat> instruments. Un mēs esam arī atbalstījuši nevalstiskās organizācijas. Tātad mūsu rīcībā ir instruments, un tagad mēs esam aicināti tos izmantot, lai nodrošinātu to koherenci un redzamību. Tātad mans mandāts, nu, diena ir tās kā jaunais elements mūsu pieejā cilvēktiesībām. Taču es gribu vēl uzsvērt to, ko jūs paši esat uzsvēruši savās rekomendācijās padomē. Cilvēktiesību, eh, tālāk virzīšana un aizsardzība un to īstenošana cilvēktiesības pakots ietvaros ir mūsu viskopīgā atbildība. Padomi, dalībvalsts, Eiropas Sanitārijas darbības dienas, Eiropas komisija, kopējā drošības un aizsardzības politika, tās misijas un operācijas trešās valstīs ir jāizmanto, lai to kopīgie spēki panāktu progresu. Šajā kontekstā ar Eiropas parlamentam ir būtiski svarīga loma. Es zinu, kā Eiropas parlamenta darbība tik daudzās jomās un komitejās, un jo īpaši cilvēktiesība apakškomitejas darbs saskaņojams ar cilvēktiesību jomā iesaistīto pušu vēlmēm, nevalstisko organizāciju un ekspertu centieniem. Tātad šīs ambiciozās cilvēktiesība pakotnes eh, sekmes ir atkarīgas no mums visiem. Mums ir jāizstrādo reāls sadarbības uh, paradumu mums ir jāstrādā realistiski, bet arī uh, godkārīgi, ambiciozi, lai nodrošinātu kopīgu mērķu izpildi. Mums ir jāīsteno tādi paši standarti arī pret mums pašiem, tie standarti, ko mēs izvirzām citiem. Mūsu maigā vara un uzticamība pasaulē, tāpat kā jebkura cita ekonomiskā vara, var panākt e, cieņu un ierosināt e, cilvēktiesību izpildu trešās valstīs. Tas ir atkarīgs no mums. Mums ir jābūt e, taisnīgiem. Ne, mēs nedrīkstam atkāpties no savu mērķa un jāpārliecina citi mainīt viņu rīcību. Un ja viņam tas neizdodas, mums jāapzinās mūsu atbildības daļa. Un nobeigumā gribu sacīt, mums ir jāapzinās mūsu pagātne un jānodrošina cilvēktiesību pārkāpumu pārskatīšana, jā, jānodrošina samierināšanās. Un, pār, un tagadnē mums ir jāstrādā ar šodienas krīzēm, veicinot cilvēktiesību aizsardzību demokrātiju, lai arī kur tas tiktu apšaubīts. Un nākotnē mums ir jāveido tādas struktūras, kas iekšēji un trešās valstīs nodrošinātu cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu. Dargie kolēģi, tas nav viegls darbs. Es jums nevaru solīt, ka gūšu panākums, taču es jums varu solīt, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies. Stavrosam par šo izklāstu. Tagad es uh, došu vārdu kolēģiem, un pirmajā došu vārdu Lohbīlers kundzei, kas ir apakškomitejas priekšsēdētāja. Un pēc tam uh, rīkosimies saskaņā ar procedūru. Tātad, uh, kuri, skatoties, kur kolēģi no politiskajām grupām pieteiksies. Paldies, Lohbīlers kundz, lūdzu, paldies. Paldies, es arī no mūsu apakškai, komitejas puses kolēģu, no nu, kolēģi puses gribēju jūs sveikt ar stāšanos jaunajā amatā, un man ir liels prieks jūs redzēt atkal Eiropas parlamentā. Domāju, daudzi jūs tieši tādā veidā atceras. Un es tāpat zinu, ka jums ir pietiekam daudz pieredzes gan ārlietu politikā, gan arī cilvēktiesībās. Jūs Vašingtonā arī vadījāt cilvēktiesību komiteju Un kā kādreizējais Lībe komitejas priekšsēdētāja vietnieks, jūs arī pietiekami labi iepazināties ar cilvēku tiesību problēmām gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām, kas ļoti bieži tiek apspriests arī droā komitejā. Mēs savā komitejā strādājam smagi. Uh, atrodītām piedurknēm mēs pieņēmām cilvēktiesību pakotni, un parlaments arī pieņēma ieteikumus eh, par īpašā pārstāvja mandātu un rīcības plānu par eh, tālāko darbību cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Gribēju teikt, ka šī pakete ir patiešām ambicioza un tajā ļoti labi tiek atspoguļot mūsu politiskā grība, eh, proti, ka mēs vēlamies, lai cilvēktiesības būtu visu politisko vadlīniju sastāvdaļa. Es domāju, jūs ļoti labi apzināties, ka cilvēktiesības ir jāievēro visās politikas jomās, un jūs jau pieminējāt vairākas jomas, kurās eh, vēlties būt aktīvs. Es eh, gribēju eh, pievērsties tieši trim jautājumiem. Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga tāda regulāra viedokļa apmaiņa ar dažādiem pārstāvjiem, un, protams, mēs gribētu arī ar jums tikties regulāri, lai um, runātu par situāciju dažādās valstīs. Un jūsu mandātā arī ir teikts, ka jums uh, vajadzēs uh, bieži ierasties parlamentā, uh, varbūt, ka. Š, Tātad tur ir tāda vēlējuma izteiksme, bet nav uh, obligāta rakstura šai piezīmei. Varbūt uh, man uh, dzimtā valoda ir vācu valoda, saka runātāji, varbūt šeit ir neveiksmīgs tūkojums. Uh, tādēļ es ceru, ka jūs pie mums ieradīsieties regulāri pēc brīvas gribas, uh, gan formāli, gan neformāli. Tāpat uh, jums ir uh, jābūt. Uh, Um, jā, būs arī jāsadarbojas ar cilvēktiesību padomu Ženēvā, kas ir viena no būtiskākajām institūcijām tieši šajā jomā. Protams, jūs esat atkārtojis, ka Eiropas parlamentam, Eiropas Savienībai kopumā jārunā unisonā, bet ja jūs dodaties, piemēram, uz Ņujorku, jūs redzat, ka cilvēktiesību jautājumos bieži vien Eiropas Savienībai ir grūti runāt vienbalsīgi. Varbūt, ka jūs varētu labāk pastāstīt, plašāk izklāstīt, kā jūs to uh, Uh, varētu paveikt. Brīselē arī ir augstās, augstā cilvēktiesība pārstāvja birojas, un uh, tas ir ļoti noderīgi, tas atvieglo arī mūsu darbu, un, protams, mums ir jāsaprot, ka ir universāli cilvēktiesību standarti, un Ženēvas uh, cilvēktiesība padomas darbs arī ir uh, ļoti vērtīgs. Eiropas Savienība īstenībā ir uh, viena no tām uh, organizācijām pasaulē, kam ir ļoti aktīvs uh, pienesums cilvēktiesību jomā. Tāpat tika runāts arī par cilvēktiesību dialogu. Ir tāds izveidots gan ar Ķīnu, gan Krieviju. Un kad mēs apspriežamies par cilvēktiesību politikas efektivitāti. Mēs esam pat uh, iepazinušies ar zinātnieku atzinumiem, proti, kādi ir bijuši cilvēktiesību dialogu rezultāti, tad mēs uh, gluži vairs neesam tik sajūsmināti. Tādēļ vēlējos pavaicāt, kā jūs domājat, vai ir iespējams patiešām uzlabot cilvēktiesību dialogu, nevien sarunājoties, protams, tā ir dialoga galvenā būtība, bet arī uh, Eh, parūpējoties, lai pēc dialoga tiktu veikt arī konkrēti darbi, lai cilvēki vairs neciest no cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! To... Kolēģi, lūdzu neizsakaties ilgāk par divām minūtēm. Un tagad Zalfrānks kungs. Gracias, eh, senjor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Alambrinidis kungs. Eh, tautas partijas vārdā sveicu jūs un apsveicu ar iecelšanu Eiropas Savienības īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos amatā. Kā bijušais parlamenta deputāts jau savos pirmajos paziņojumos jūs, Lambrinidis kungs, teicāt, ka būs sarežģīti izpildīt visu, ko sagaida. Es ceru, ka jūs būsiet šo gaidu augstumos, un mana grupa um, netaupīs nekādas pūles, lai jūs atbalstītu. Es gribētu atgriezties pie jūsu teiktā. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments un jūs stāstījāt par savu dzīves gājumu arī. Uh, Un tad Eiropas parlaments ir iesaistījies jautājumos par cilvēku tiesību aizsardzībā, kam ir vispārējais raksturs. Jūs runājat par divējādiem standartiem. Ko jūs grasāties darīt attiecībā uz tādām valstīm kā Krievija vai Ukraina? Timošenko kundze ir notiesāta šai valstī. Ko jūs grasāties darīt? Un ieteikumi no parlamenta puses precizē, ka jūs sadarbojāties ar Eiropas ārējās darbības dienestu, cilvēktiesību direktu direktorātu un Eiropas Savienības delegācijām visur pasaulē, gan Ženēvā, gan Ņujorkā, bet jūs strādājat arī ar šīm valstīm, piemēram. Cik lielā mērā Mm, šis pavasaris, par ko mēs runājam, eh, būs jūsu uzdevuma ietvaros. Ir eh, Sakarova balva, eh, cik lielā mērā jūs grasāties runāt par tiem jautājumiem, kas interesē mūsu grupu - reliģiskā brīvība un notikumi, kas ir bijuši pēdējā laikā Sīrijā, Eģiptē, Pakistānā. Es jums novēlu visu to labāko jūsu jaunajā amatā, un es gribētu zināt, cik lielā mērā jūs varēsiet aizstāvēt demokrātiskās klauzulas eh, asociācijas līgumos. Tas ir ļoti būtiski visā pasaulē. Paldies, priekšstādātāji kungs. Thank you on behalf of... Paldies. Aškrofta kungs, es. Uh, Esmu koordinators eh, mūsu uh, komitejā, un es gribēju jūs sveikt mūsu vidū, un mums patiešām ir ļoti liels prieks, ka jūs esat iecelts šajā amatā, un domāju, ka to vien uzskata nevien mūsu grupa, bet arī visas pārējās politiskās grupas, kas varēja pārliecināties arī par jūsu profesionalitāti priekšsēdētāja vietnieka darbā. Jāsaka, ka ir noticis, ir bijuši visai daudz spilgt notikumu, kopš jūs pametāt mūs, un domāju, ka tas ir patiešām eh, ļoti eh, labi, ka jūs esat iecelts amatā, un arī apmeklētāji daudzums norāda uz to, ka tas izraisīs lielu interesi. Paldies arī par to, ka jūs nedaudz eh, ļāvāt mums paraudzīties savā personiskajā dzīvē, un visas tās briesmas, ko mēs pieredzam arī tagad, HIV, AIDS, bērni kārēvi, bērnu darbs, arī viņi visi ir cilvēktiesību pārkāpumu upuri. Un es domāju, ka jūsu personiskā pieredze eh, varēs arī panākt to, ka būsiet eh, pietiekami empātisks eh, veicot savu darbu. Kā jau Barbara teica, padome eh, Ženēvā un trešā komiteja Ņujorkā eh, veids ļoti vērtīgu darbu un arī eh, nāves soda atcelšana daudzās valstīs ir tieši šo struktūru nopelns un tas, ka mums būs īpaša augstais pārstāvs un tas, ka ir arī uh, ārējās darbības dienas, tas mūs dara tikai spēcīgākus. Un, protams, tas viss ir jāņem vērā arī piekopjot attīstības politiku un slēdzot tirzniecības nolīkumus ar dažādām valstīm. Mūsu grupas vārdā es gribēju teikt, ka arī viss ir svarīgi, viss, ko mēs pasakām, ir svarīgi. Ir ļoti labi, ka jūs minējāt arī tikšanos ar cilvēkiem, ar upuriem par to, ka var doties uz cietumiem, uz slimībām slimnīcām un tikties ar šiem cilvēkiem. Un, protams, mums ir jāparūpējas, lai vārmākas un noziedznieki, kas pārkāp cilvēktiesības, nonāktu tiesas priekšā un, piemēram, Tagad tiek domāts arī par Sīrijas lietu, par to, kā arī tā būs jāuzskaita starptautiskajā tiesā, starptautiskajā krimināla tiesā. Varbūt nevajadzētu uz šo jautājumu atbildēt šodien, bet noteikti gribēšu kādu dienu dzirdēt jūsu atbildi. Paldies! Das Herr Rodan und Herr Donkis und ich glaube, dass er jetzt ein besseres Exempel setzt als seine beiden. Es domāju, ka Eškraft kungs patiešām bija ļoti disciplināts un iekļāvās laikā, un ka Donkis kungs tikpat disciplināts būs. Paldies! Uh, paldies! Gribēju jūs sirsnīgi sveikt Alde grupas vārdā. Man ir divi konkrēti jautājumi un viens tāds vispārīgāks. Pirmais jautājums Kā jūs eh, varētu garantēt eh, tādu labāku viedokļu apmaiņu ar eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem gan Briselē, gan ārpus tās? Un kā cilvēku tiesību aktīvists iesaistīt labāk jūsu darbā, it sevišķi to cilvēks, kas atrodas trešajās valstīs? Un kā garantēt, lai šo cilvēku balsis taptu saklausītas? Tālāk 23. punktā rīcības plānā ir runāts par eh, ticības un reliģijas brīvību. Eh, kā jums šķiet, eh, kādēļ ir tik svarīgi veicināt reliģijas brīvību un citus principus Eiropas Savienībā? Un, protams, jādomā arī par kultūras relativismu un reliģijas un uh, ticības brīvība īstenībā ir visai provokatīvs jautājums, jo ir cilvēki, kas ir piemēram ateisti un uh, citi atkal uh, tic uh, citām dievībām. Un viens ļoti spilgts piemērs ir Tibetā notiekušais. Tālāk, pēdējais jautājums. Kā jūs varētu garantēt konsekventu darbību, lai Eiropas Savienība būtu galvenā vieta, galvenais kontinents, kur cīnās par cilvēku tiesībām? Jo neskatoties uz to visu, ko mēs esam paveikuši, joprojām cilvēku tiesību pārkāpumu katru dienu pasaulē notiek. Kā jūs izvairīsieties no dubultu standārtu piemērošanas? Eiropas Savienībai pašai ir jākļūst spēcīgākai, eh, reaģējot uz eh, tās teritorijā notiekušiem cilvēkiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Thank you very much. I am very happy to see Mr. Lambrinidis. Liels paldies! Esmu ļoti priecīgs redzēt Lambrinidis kungu Briselē. Jums parlamentā ir palikuši daudz da draugi, un esmu priecīgs, ka esmu viņu vidu un no desmit gadu jūsu darba parlamentā esmu Uh, iemācījies, ka ir jācīnās ar uh, padomus un uh, pārstāvjiem un īpašajiem Eiropas Savienības pārstāvjiem ļoti atklātā veidā, lai panāktu progresu. Es domāju, ka jūsu iecelšana šajā amatā ir ļoti svarīga. Tā sakot, atvadoties no šīs traumas, ka Eiropa nerunā vienā balsī. Protams, ka grūti ir panākt, lai Eiropa runātu vienā balsī. Uh, daudzos tematos, bet tie, kas tic pamatiesībām, zina, ka Eiropa var runāt vienam balsī, un tagad Eiropa to var darīt. Tā ir jūsu balss, no tā viedokļa, ka mums ir īpašais pārstāvs cilvēktiesību jomā, un tas nozīmē, ka tā ir Eiropas Savienības balss cilvēktiesību jautājumos. Es nedomāju, ka mums ir jāapspriežas ar 27 nacionālo interešu uh, pārstāvniecībām, lai panāktu uh, vienbalsību cilvēktiesību pārkāpumu jautājumu izskatīšanā. Sākumā es gribētu atkārtot mūsu kolēģi Donska sacīto par uh, ārējo uh, konsistenci. Viens jautājums ir saistīts ar bēgļiem. Jūs sacījāt, ka mums ir jāmaina cilvēku dzīvi uz labo pusi. Um, Eiropas Savienība šai ziņā rīkojas uh, mazāk nekā tai būtu jādara. Tas ir tātad runājot par bēgļu pārcelšanu uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Cilvēktiesību aktīvisti nejūtas droši. Es gribētu zināt, ko jūs darītu cilvēktiesību aktīvistu aizsardzības jomā. Jā, tūlīt beigšu uzstāšanos, jo īpaši tādās valstīs, kur Eiropas Savienībai ir intereses enerģetikas jomā. Ko jūs darītu, lai palīdzētu cilvēktiesību aizstāvjiem, piemēram, Ķīnā? Paldies! Ja, dank vēl, meneer de voorzitter. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju teikt, ka mēs Nīderlandē jau pārliecinājāmies, ka jūs esat ļoti aktīvs un dedzīgs politiķis, un es gribēju jums pateikties arī par uh, labo sadarbību iepriekšējo gadu laikā. Jūs uh, uh savā uh, ievadrunā uh, minējāt arī uh, vairākas humanitārās krīzes, un jāsaka, ka daudzās valstīs situācija turpina pasliktināties. Uh, Un, piemēram, Pakistānā bija apsūdzība par uh, blasfēmiju un kāda uh, maza nepilngadīga meitenīte tika apsūdzēta, viņa joprojām atrodas cietumā par it kā dieva zaimošanu un gribēju uh, jūs lūgt patiešām efektīvi aizstāvēt cilvēku tiesības visā pasaulē un Es gribēju eh, dzirdēt arī, ko jūs esat eh, gatavs darīt, runājot tieši par eh, likumdošanu Pakistānā, kas skar uh, zaimošanu, lai varētu parūpēties, lai šī meitene beidzot tiktu atbrīvota no cietuma. Un es domāju, būtu ļoti interesanti dzirdēt, ko jūs domājat tieši par šo konkrēto gadījumu. Un vēl pēdējo dienu laikā mēs dzirdējam uh, ka Ēģiptē tiek strādāts pie konstitūcijas un e, koptu mazākums e, saņem e, daļu no Ēģiptes uh, saņem finansējumu no Eģiptes valdības, bet ir uh, citas minoritātes, kas šādu finansiālo atbalstu uh, nesaņem. Tātad uh, gribēju dzirdēt arī jūs domas šajā jautājumā un vēl gribēju pateikt, ka es uh, regulāri ceturtdienās piedalos uh, cilvēktiesību debatēs Eiropas parlamentā Strasbūrā, un uh, varbūt būtu ļoti jauki, ja jūs arī varētu ierasties šīm debatēm. Tā vietā, lai tur visu laiku nāktu kāds cits komisārs. Paldies, tagad Lambrinidis kungam vārds. Lord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 Es augstu vērtēju jūsu jautājums, taču es vairu no tiem, kā saprotat, uzskatīšu nevis par iespēju atbildēt detalizētā veidā, jo šī ir ne tikai man pirmā diena, bet arī atklāta sanāksme. Es šos jautājumus uzskatīšu par zīmi tam, ko jūs uzskatāt par svarīgu jomu manā darbā, un es pievēršīšu tam uzmanību tuvākajās nedēļās jautājumos kurus jūs pieminēt. Barbara, liels paldies par tajiem laipniem vārdiem un par to, ka arī pateicāt pāris eh, ievadvārdus par māt. Mēs kopīgi strādājām vadot eh, RAM komiteju, tagad jūs, protams, esat vadītāju, priekšstādātāju cilvēktiesībā apakškomitejā, un es būšu priecīgs ar jums sadarboties arī turpmāk. Es regulāri jums sniegšu informāciju. Es pareizi sacīju, es to darīšu, nevis iespējams darīšu. Mums laika gaitā jāraugās, kā tas darbojas, mums būs viedokļa apmaiņa un galvenokārt mēģināšu ar jums sazināties pat neregulārā kārtā, vai, ja tā varat sacīt, neoficiālā kārtā. Mans mandāts ir pakļauts Eiropas Savienības ārējai politikai. Tātad ir vairāk noteikumu, kas ar to sa saistīties, protams, vēlos tos ievarot, taču tai pašā laikā tas ir tāds savu, savu veidu savāds dzīvnieks, nekur īsti it kā nepiedara, un es izmantošu šo elastību, lai apspriestu ar jums, lai ieklausītos jūsu ieteikumos un daudz citu cilvēku rekomendācijas. Un jo īpaši tas attiec uz jums un jūsu parlamentu. Eiropas parlamentu. Jūs zināt, kādi ir smagie uzdevumi manā priekšā, un es domāju, jūs apzināties, ka tuvāko nedēļu un mēnešu laikā man būs darba pilnas rokas, būs daudz jāceļo, un tad mums ir jāraugās, kāds būs labākās iespējas nodrošināt šīs tikšanās. Starp citu, <clears throat> man patīk eh, cilvēks informēt tad, kad man ir reāli kaut kas viņiem sakāms, kad es kaut ko esmu paveicis, nevis vienkārši eh, mazliet papļāpāt. Līdz ar to ja, tas ir man, manā skatījumā papildus spiediens būt efektīvam. Kā jau es minēju, efektivitāte man ir ļoti svarīga. Ir pašsaprotams, ka mūsu uh, iespēja runāt vienbalsīgi Ženevā, Ņujorkā ir ļoti svarīgi, jo zināt, ka Eiropas Savienībai ir novērotāja status, šajā organizācijā, un es to uzskatīšu par iespēju izmantot, kā jau sacīju savā ievadrunā, izmantot visu savu pārliecinošanas spēju, lai secinātu, kāda būs mūsu vienotā nostāja ar lielāko kopsaucēju. Un es mēģināšu visu šai procesā iesaistīt, visu saprast. Es ceru, ka es to varēšu darīt nākošu nedēļu. Es tikšos ar mūsu delegācijas vadītāju Ženēvā Mm, es vēlos redzēt, ko cilvēki reāli dara uz, uz vietas. Cilvēku tiesība dialogs ir tāds kā sāpju stāsts. Es jau plaši esmu apspried šo jautājumu daudziem cilvēkiem, un šie cilvēki pārstāvēja nevalstiskās organizācijas un, protams, arī parlamentus. Šis ir veids, kā mēs varam nodrošināt dialogu un īstenot progresu un es arī zinu jūsu uh, sagatavotā ziņojuma, un arī citi to ir pieminējuši pagātnē, ka mums nav pietiekoši daudz uzticamu rādītāju. Nav īsti saprotams, ko mēs ar šiem dialogiem panākam. Es stingri ticu, ka mēs varam daudz uzlabot šajos dialogos un konsultācijās. Tas attiec arī uz to, ko daži pieminēja Ķīnu, Krieviju un dažas citas valstis. Es pievērsīšu daudz uzmanības, lai uzlabotu šos dialogus. Jo es arī neiestājos vienkārši par runāšanu runāšanas pēc. Taču dialogu šai ziņā ļoti svarīgi un jānodrošina, ka mēs runājam ne tikai dialogu formātā, bet arī virzāmies tālāk uz politiskajām diskusijām, diskusijām, kas var notikt visaugstāk iespējamā līmenī. Uh, tā sakot, virz, jāvirzās tālāk augstāk pakāpnēm lai cilvēki uh, nesaglabātu šo te uh, ierobežoto sarunu ietvaru, kur vienkārši diskusijas paliek uz vietas. Un, un ar dialogiem ar daudzām pasaules valstīm es mēģināšu panākt ne tikai to, ka mēs paužam savus bāžas, kā mēs to darām šodien, saistībā ar dažiem tematiem vai personām, kuras, kā mēs zinām, tiek apdraudētas. Uh, bet tas arī būtu veids, kā nodrošināt mūsu iespēju mainīt situāciju, viedi atbalstīt izmaiņas tajās valstīs, kurās mūsu skatījumā tas ir nepieciešams. Salā Frankas kungs, liels paldies par jūsu laipniem vārdiem! Es esmu efektīvi strādājis pie daudziem pamatiesību jautājumiem ar uh, Tautas partiju pēdējo septiņu gadu laikā. Šī sadarbība bijusi tik plaša, ka man gandrīz vai bailes pārņem. Tātad man ir bijuši ļoti auglība sadarbība visām politiskajām grupām. Protams, ka pastāv viedokļu atšķirības, jums arī tas nav noslēpums, taču jo īpaši cilvēku tiesībās mums ir jāizmanto šīs intereses, lai būtu efektīvi. Es pieminēju dubultos standārtus savā sākuma runā. Jā, tie attiecas arī uz mani, un, un es pieminēju, ka man ir zināms, situācija nav viegla, nav vienkārši. Nav vienkārši piemērot visiem vienāds standārts. Taču atklāt sakot, manā skatījumā nav cita risinājuma lai nodrošinātu, ka visās jūs pieminētajās valstīs un citās pasaules valstīs cilvēktiesības būtu skaidrs, objektīvs mērķis. Un mums ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības ir darba kārtības augšgalā. Kā jau pieminēju iepriekš, katram cilvēku, katram ārējās politikas jautājumam ir jāapzinās, katrā jautā, skatot katru jautājumu, jāapzinās, ka cilvēktiesības ir vai nu problēmas avots, vai arī problēmas risinājums. Un katrās diskusijās ir jāīsteno tas, ko augstā pārstāve un dalība valstis ir izvirzījušas kā mērķi savā strateģiskajā ietvarā. Citiem vārdiem sakot, Es visu dienu, visu mūžu par to esmu domājis, un šis parlaments visu savu darbības laiku ir domājis. Tagad ir pieņemts vienbalsīgi no 27 dalībās puses. Tas ir šis strateģiskais ietvers, un tajā pavisam skaidri ir sacīts, ka cilvēktiesībām ir jābūt uh, darba kārtības augšgalā, neatkarīgi no tā, ar kādu valsts mums ir darīšana un par kādu tēmu spriest. Uh, kā jūs sacījāt, Varkungs, vai te būtu runa ar enerģijas piegādātāju valstīm vai ar Ķīnu. Mans uzdevums ir ar vienu izvirzīt sarunu centrā cilvēku tiesības. Tas ir mans uzdevums. Tāpēc man iecēla šai amatā. Tātad es esmu cilvēktiesību stratēģijas sargātājs. Un to es arī darīšu. Savā ziņā varētu sacīt, ka man ir iecēluši par eh, tādu kā dzinēju spēku. Un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātu, ka mūsu darbs ir konsistents, kā to parāda strateģiskais ietvers. Mums ir jābūt efektīviem, līdz ar to mēs arī kļūstam redzam. Salā Frankas kungs eh, vārda, jeb izpausmes brīvība ir svarīgs jautājums, kurā bija iesaistījies strādājot šajā parlamentā. Daudzi jautājumi, kurus jūs pieminējāt, protams, tiks skarti ar padomas pārstāvjiem šo piekdienu. Mana mandāta ietvaros viņiem ir privileģēta uh, saikne ar mani, te ir runa par vēstniekiem, par dalībvalsts pārstāvjiem. Būtu mazliet pāragri tagad solīt, eh, kādiem tematiem mēs pievērsīsim galveno uzmanību, taču nav šaubu par to, ka vārda brīvība, izpausmes brīvība ir svarīga visās situācijās, visās valstīs, un arī līdzekļi, ar kuru eh, šī vārda brīvība tiek nodrošināta, būs man darba kārtības augškalā. Un vēl ir interesanti uzsvērt to, ka šī ir jauna pasauli. Un cilvēki, kas agrāk runāja par eh, cibertelpu, kibertelpu kā kaut ko tādu, kas ir kaut kas mistisks ārpus ikdienas dzīves. Tagad ir spiest atzīst, ka kibertelpa ir reāla telpa. Mēs visi sazināmies šāda veidā patiesībā, un mēs daudzas pamatiesību cilvēka tiesības izmantojam tieši savās elektroniskajās komunikācijās, vai tā būtu kāda sanāksme vai asociācija vai izglītība, tas viss ir saistīts ar šo reālo telpu. Un tagad pievēršoties jautājumam, ka šeit izskanēja vairākos veidos, gan Beldera kungs to darīja, gan uh, Sala Frankas kungs uz to norādīja. Un Tonkis kungs arī liels paldies jums visiem trim. Te ir runa par reliģijas brīvību, ticības brīvību. No, es domāju, jūs visi zināt, ka mēs pēdējo pāris gadu laikā esam piedzīvojuši tādu, tādus aktus, kas nav vērsts pret kādu konkrētu reliģiju, bet gan pret daudzām. Piemēram, pēdējo dienu laikā Pakistāna ir viena no mm, paraugu valstīm šai ziņā, kā jau Belder mums sacīja, tas ir atgadījums ar kristiešu meiteni, bet arī eh, tika iznīcināts svēt, svētvietas. Jūs zināt, ka Timbuktu svētvieta tika iznīcināta un virzoties tuvāk Eiropai. Vācijā rabīns kļuva par šitami ārkārtējas antisemītisku uzbrukuma upuri. Uh, Tāpēc ir svarīgi, lai mēs iesaistītos e, sabiedriskajā diplomātijā, sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Te ir jāiesaista, jāiesaista daudzas puses, tomēr man jāsaka, un šādi es atbildu uz Donkus, Donkis kunga jautājumu. Manā skatījumā <clears throat> mūsos tiek viesta cerība ar to, ka e, rezolūcijās un e, daudzpusējos formos ir mainījusies valoda. Notiek attālināšanās no tādiem jēdzieniem, kas e, izceltu vienu reliģiju pāri citām vai nī radītu tādu situāciju, tādu uztveri, ka ir uh, pastāvēšana cienīga tikai viena reliģija, nevis otra. Uh, Bet patiesībā šāds skatījums nav reliģijas brīvības veicinātais, bet tieši otrādi. Tas neļauj cilvēkiem pievērsties reliģijas, tai reliģībai, kuru, viņai, kuru viņi vēlas pievērsties bez vajāšanām. Dārgais Richard Havard, dārgais draugs. Indeed. Cilvē, bērni ir eh, mans uzmanības galvenais uh, faktors. Un, un ir arī Eiropas Savienībā paredzēta kampaņa nākošu gadu visā pasaulē. Es tam pievērsīšu lielu uzmanību. Es tikai gribētu jūs vēl brīdināt, ka man vēl ir astoņi jautājumi, tātad man pavisam ātri ir jāpabeidz šī uzstāšanās ruja. Liels paldies par tiem laipniem vārdiem. Man ir daudz darba šo parlamentē, un es to izmantošu tādiem mērķiem, lai izmantotu, uh, lai papildinātu savu darbu, lai uh, izmantotu jūsu pieredzi katrā ziņā. Es nevēlos izvairīties no kritis, um, uh, kritikas. Nu, es labāk gribētu, lai tas notika privāti, taču, ja jūs, Rui, vēlētos, lai tas būtu publiski, tad es esmu gatavs arī tam. Uh, Pilderkungs, attiecībā uz Pakistānu ir labas ziņas, iespējams, jūs tās vēl nav zināmas, nu pat eh, tās ir izziņots. Atsimredzot, varas iestādes ir atzinušas, ka tās ir bijušas iesaistītas nepa, nepareizā procesā un ka visas šīs, visas šīs apsūdzības bija nepamatotas pret šo meiteni. Un tagad uh, vietējais imāms, kurš nāca klajā ar šīm apsūdzībām, uh, Eh, tiek pats apsūdzēts, un tāda interesanta attīstās notikam. Taču iekšējā mm, kontekstā mums jāraugās, kā mēs uz to atbildam. Mums ir jāsaprot, ka eh, cilvēktiesībām ir jātiek virzītām ne tikai no ārpuses, bet arī kādas valsts iekšēnē no to uh, varas nesēju puses. Thank you very much. Paldies. Ir vēl vairāk runātāji. Priekšsēdētājs, diemžēl, izslēdz mikrofonu. Tā kā mums nav daudz laika, došu vārdu katram uz vienu minūti. Vai jums tas ir paprātām? Labi, tad tagad Pēterls kungs. Hvaležam vam za vašo jasno. Paldies. Gribēju pateikties jums par prezentāciju. Un, ja pareizi sapratu, eh, jūs, eh, jums eh, cilvēktiesības ir tik tuvas arī tādēļ, ka pats esat ciets no totalitārismu. Gribēju pateikt, ka cilvēktiesību konvencijā tiek runāts par uh, pamatiesībām, uh, Un kā jūsu bijušais kolēģis, es arī ļoti labi zinu, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas daudzās valstīs, un parlamenta pozīcija nevienmēr ir nepārprotama. Piemēram, ja mēs runājam par vēl nedzimušu bērnu tiesībām. Uh, jo nesmu dzirdējis arī jūsu viedokli par šo jautājumu. Kā jūs varēsiet tieši šādu veidu tiesības aizstāvēt savā pietiekami ambiciozajā darba kārtībā? Paldies! Es zinu, ka jūs kādreiz strādājat parlamentā, saka Gomeša skundze, un tieši tādēļ esmu pārliecināta, ka jums šis darbs būs pa spēkam. Un, protams, ir nepārprotam, ka bez demokrātijas nav cilvēktiesība. Es gribēju pateikt, ka Eiropas Savienība bieži vien uh, klusē, piever acis, ņemot vērā. Uh, Eh, smug, smagus cilvēktiesību pārkāpumus. Piemēram, kas notiek Etiopijā, tur ļoti daudz cilvēku tiek ieslodzīti cietumā, žurnālisti tiek eh, apcietināti, arī zviedru žurnālisti, un mums bieži ir ļoti grūti arī eh, nolikt vienos svaru kausos cilvēktiesības, uh, un uh, sadarbību, attīstības palīdzību. Es gribētu arī jūs lūgt vairāk domāt par cilvēkiem ar īpašām tiesībām, uh, piemēram, parūpējoties par ANO cilvēktiesību konvencijas, kas veltīta tieši invalīdiem uh, īstenošanu, sadarbojoties ar trešajām valstīm. Paldies! Thank you, Mr. President. Uh, Paldies! Eh, gribēju sveikt arī Stavrosu jaunajā darbā. Saka Lamdorfa kungs, jūs teicāt, eh, ja jūs gribētu paveikt eh, pilnīgi visu, jums būs nepieciešams 48 stundas diennaktī un, lai brīvi darbotos, jums būs nepieciešams arī, piemēram, bruņu auto katru reizi, kad jūs tuvosieties justus līpsu sēkai Briselē. Uh, Protams, jāsaprot, ka mūsu cilvēktiesība politikai ir jābūt konsekventai. Ir valstis tādas kā Krievija, uh, Uh, Ziemeļkoreja, Etiopija, kur uh, nav pārāk liela progresa, bet ir valstis, kur norisinās ļoti ātras pārmaiņas. Nu, varbūt drīz uh, Kuba pievienosies šīm valstīm, šo valstu pulciņam, un varbūt arī kādas Afrikas valsts. Un tālāk jūs minējāt arābu jauniešu uzbrukumu rabīnam Berlīnē. Vai jūs pievērsīsieties cilvēktiesību pārkāpumiem arī Eiropas iekšienē? Paldies! Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju mūsu vidū sveikt stāvrus. Sēžu tieši jums pretī, saka runātājs. Gribu novēlēt jums panākums jaunajā darbā. Jūs runājāt par tādu maigo spēku un cilvēktiesību dialogu. Tie ir divi Es gribēju runāt par eh, diviem konkrētiem jautājumiem. Tātad pirmām kārtām par neproporcionāliem sodiem. Ir ļoti daudz Eiropas Savienības pilsoņi, kas uh, noziedzās uh, ārpus Eiropas Savienības, bet viņiem tiek piespies daudz smagāks sods nekā tas ir. Uh, Eiropas Savienībā paredzētais. Un eh, tāpat runājot eh, arī par eh, dažādiem pārkāpumiem. Es gribēju pieminēt arī divus gadījumus Bolīvijā. Es pieļauju, ka tie būs jūsu darba kārtības augšgalā. Paldies tagad Kopas kundze. Paldies, priekšsēdātāja Rēs, dārgais Stavros no savas puses grib te apsveikt, un es gribu sacīt ar lielu lepnumu un prieku te uzņem mūsu vidu, jo ir ļoti svarīgi, ka Grieķis ir tas, kurš pirmo reizi uzņem šo amatu. Tā tad eh, laktiņi uzlik ļoti augstu, un mēs uh, pilnīgi paļaujamies uz to, ka tu spēsi izpildīt šīs prasības. Es gribu atgriezties. Uh, pie tā, ko sacīja Anna, respektīvi Eiropas Savienības uzticamība. Eiropas Savienības tēls ir tāds, ka tā pati savā iekšienē nav atrisinājusi cilvēktiesību problēmas. Un tikai pieminot, piemēram, Romu jautājumu, mēs varētu pieminēt vēl daudz citus. Kā tu uh, šeit varēsi risināt ne, uh, neusticēšanās uh, problēmu, uzticamības trūkuma problēmu? Paldies! Bravo. Thank you, Chairman. Paldies, Paldies priekšsēdētājs Tavros. Tavi ievadvārdi patiešām mani aizkustināja un domāju, ka mēs eh, visi varējām sadzirdēt, cik apņēmības pilns eh, tu esi gatavs veltīt visu savu spēku šim darbam. Jā, kolēģi jau teica, ka uzdevums ir ļoti uh, Eh, smags, bet domāju, ka tava, tavs dedzīgums eh, šajā darbā noteikti tev palīdzēs. Eh, gribēju uzdot jautājumu par Eiropas padomi. Šī uh, organizācija vēl netika minēta nevienā no jautājumiem, bet īstenībā bieži vien šeit notiek uh, pārklāšanās. Un, protams, vajadzētu labāk sadarboties ar šo organizāciju, lai nesnāk tā, ka viens un tas pats darbs tiek veikts divreiz. Un tagad ieteikums. Mums ir ārkārtas uh, cilvēktiesība procedūra noteikti, taču būs par to dzirdējis. Es ļoti ceru, ka tu sadarbosies Eh, ar mums, lai eh, procedūra būtu pēc iespējas efektīvāka. Tu teici, ka tev ir ļoti labi kontakti arī ar nevalstiskajām organizācijām un domāju, tas patiešām ļaus tev uh, savu darbu veikt daudz labāk un rezultatīvāk. Paldies! Tagad krēsla Dorflera kungs lūdzu. Paldies! Stavros, es esmu dzirdējis, ka tu mācies vācu valodu un uh, tādēļ arī runāšu vācu valodā pats. Nu jā. Bavārijā jau cilvēki runā vēl pavisam savādāk, tas arī ir īpaši jāapgūst, bet, nu, es runāšu literārā vācu valodā. Es tāpros esmu ārkārtīgi priecīgs, eh, ka tu esi iecelts šajā amatā. Es eh, negribu uzdot pārāk daudz jautājumu. Es gribēju pateikt, ka tu īstenībā cīnīsies tikai ar aizberga redzamo daļu. Uh, bet mums ir jāizvairās no dubult standartu piemērošanas. Protams, arī mēs paši neesam simtprocentīgi perfekti bez neviena plankumiņa, bet tev būs iespēja mūsu kļūmes izlabot un parūpēties par to, lai eh, šādi dubult standarti netik piemērot, kā esam to pieredzējuši līdz šim. Norunāju nu, tikai 58 sekundes. Eh, Broka kungs saka. Uh, Jautājums bija nepareizs, jo tieši deputāta standarti ir tie visaugstākie. Munisas kundze, lūdzu. Gracias, presidente, bienvenido esta. Paldies, priekšsēdētāji. Laipni lūgts uh, uh, stāvus šajā komitejā. Apsveicam ar iecelšanu un ir eh, runa par Eiropas Savienības ticamību ārpusē. Mēs runājam par divējādiem standartiem, mēs runājam par eh, efektivitāti un atbilstību. Runāsim konkrēti. Atbilstība nenozīmē to, ka runa ir tikai iekšējā un eh, ārējā politika attiecībā uz bēgļiem, teiksim. Uh, Reizēm ir viegli norādīt ar pirkstos uh, kliedzošiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bet mums ir arī konstantas politiskās attiecības, ciešas attiecības ar valstīm, kas regulāri pārkāpj cilvēktiesības, kur pastāv arī nāvisots, piemēram. Iespējams, ka te vajadzētu arī strādāt, izstrādāt kopīgu nostāju Eiropas uh, parlamentam, Eiropas Savienībai. Tālāk, sieviešu tiesības vai politiskās tiesības dažās valstīs, piemēram, Saūda Arābijā vai mums būs konkrēta un stingra nostāja šai jautājumā attiecības ar Izrēlu. Mēs parakstām vienošanos ar valsti, ko kritizē ANO par cilvēktiesību pārlāk, pārkāpumiem attiecības ar Grūziju. Mums nav kontaktu ar dažām valstīm, kur ir eh, cilvēktiesību pārkāpumi, teiksim, Kuba, bet Uzbekistānā, kur tiek cilvē, pārkāptas cilvēktiesības, sieviešu, eh, bērnu tiesības, mums ir vienošanās ar šo valsti. Paldies! Pārstāv kungs, jums tagad tiek dots vārds. Dankeschön, Herr Präsident. Paldies, priekšstādātāji kungs. Um. Thank you to all. I think that, I think that, uh... Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Es saprotu, ka mums vairs nav palicis daudz laika un daudz no jautājumiem e, īstenībā skāra uh, e, līdzīgus tematus. Gribēju teikt, ka attīstības un cilvēktiesību jautājumu eh, sasaiste uh, eh, varbūt problēma. Anna to minēja, bet mēs varam tāpat arī šeit uh, pieskarties uh, tirzniecības nolīgumiem. Protams, ir jādara daudz, lai dar, ārlietu dienests, padome, parlaments varētu darboties saskaņoti. Protams, mēs saprotam, kāds ir uh, fundaments šim darbam, uh, kāds diktāts mums jāievēro, bet, protams, visu to pārvērst uh, praksē nav tik vienkārši. Es uh, gribu teikt, ka manu darbu varbūt nepavadīs tāda pompozitāte, ka mēs visu laiku izdosim preses relīzes un mums pakaļ skraidīs reportieri ar mikrofoniem un prožektoriem. Uh, Es uzskatu, ka ārējās darbības dienests jau veids pietiekam daudz darbu šajā jomā. Un es nākamo nedēļu laikā esmu paredzējis tikties ar komisāriem, kas ir visciešāk saistīti arī ar cilvēku tiesību jautājumiem. Un, protams, es tikšos arī ar ārējā darbības dienesta pārstāvjiem, kas strādā dažādās vietās un atbildīgi par konkrētiem reģioniem. Protams, katrs dienests, eh, katra struktūra savu darbu veids atbildīgi un gribēju teikt, ja galu galā mums būs tāda stā, eh, sadarbība eh, iestāžu starpā, izskatot rīcības plānus un tajos paustos ieteikumus, mēs varēsim darboties uh, efektīvāk nekā tad, ja es uh, katru dienu nākšu klajā ar jaunu paziņojumu. Un, protams, es uh, arī piekdien tikšos ar padomi, uzklausīšu viņu viedos padoms un ieteikums, un pēc tam varēšu izteikties vēl konkrētāk. The double standards, I think, you dubult standarti. Domāju, jums visiem vairāk vai mazāk uh, ir taisnība, bet Aleksandra, es domāju, ka mans mandāts nebūs saistīts ar cīnīšanos pret cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā, bet uh, Jau pašā sākumā teicu, ka mums ir pašiem jābūt konsekventiem un pašiem ir jāparūpējas par eh, tādu labu cilvēktiesību atskaiti šeit, Eiropā, ja mēs gribam pārliecinoši aizstāvēt cilvēktiesības arī ārpus tās. Un, protams, ir arī jāsako tam, kas notiek valstīs. Jūs esat uh, dzirdējuši. Uh, ka demokrātija un uh, politiskās diskusijas Eiropas Savienībā pierāda, ka mēs gatavojamies, ka mēs esam gatavi uh, palīdzēt citām valstīm. Protams, mums pašiem ir jābūt uh, konsekventiem, uh, tas ir neapstrīdam, un par to mēs parlamentā esam pietiekami bieži apspriedušies. Bet Protams, eh, lai varētu atklāti par visiem šiem jautājumiem runāt, daudzās valstīs, eh, diemžēl, tā tas nav iespējams, un es cīnīšos, lai demokrātiskās diskusijas kļūtu par ikdienu. Varbūt visā pasaulē nav iespējams to izdarīt, bet nu vismaz tas ir jādara pašmājās, un tā ir arī daļa no cilvēku tiesībām. Right. Munis kundze, jums ir pilnīga taisnība runājot par šiem dubult standartiem. Nu, dien. Mēs tikai ne, nevaram teikt tā, ka, piemēram, mēs eh, pašmājās piemērojam viens standarts un ārpusē citus, bet Arī runājot par attieksmi pret dažādām pasaules valstīm, e, ir novērot dubult standartu izmantošanu. Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu, un es to noteikti minēšu arī tad, kad tikšos ar padomus pārstāvjiem. Un, protams, mums šī kļūme ir jāizskauž. Protams, neviens neapsolīja, ka tas būs kaut kas vienkāršs, bet tas mums ir jādara. Tālāk, Eiropas padome. Īsnībā šeit nav konfliktu. Mm. Es esmu jau ticies ar uh, Eiropas padomus cilvēktiesību komisāru, un es uh, viņu atkal apmeklēšu, kad būšu nākamreiz Strasbūrā. This as well, uh, in many people of the country of Europe, we have instruments, uh, European Mums taču, protams, ir arī Eiropas Savienības instrumenti, ko mēs varam izmantot, un, protams, mēs arī augstu vērtējam Eiropas padomas darbu. Mēs nemēģinām iejaukties viņu darbā vai pamācīt viņus, kā kaut kas būtu jāveic. Un bieži vien mēs uh, arī lūdzam uh, dažādas organizācijas ats, atskaitīties par to, kā viņi ir īstenojuši Eiropas padomas ieteikumus. Un bieži vien uh, ir tādas, uh, tāda rīvēšanās starp institūcijām, un uh, es mēģināšu izmantot visas savas pilnvaras, lai varētu šādu rīvēšanos un ķīvēšanos izskaust. Uh, well. I, I... Chrysler Dorfer kungs arī minēja šos dubult standartus. Es uh, uh, varbūt uh, citreiz atbildēšu jums detalizētāk. Šöpflina kungs, es ņemšu vērā arī jūsu minētās detaļas un uh, iepazīšos ar ši, situāciju rūpīgāk. Paldies visiem, kas izteicās diskusijās, arī Pēterls kungam. Protams, uh, es nevaru atbildēt visiem jautājumiem. Šī šķiet bija pēdējā jautājuma kārta. Labi, bet vai es varu tagad darīt kaut ko tādu, ko gribēju darīt jau veselu gadu? new EUSR is from Greece. Kopas kundze teica, ka viņa ir laimīga, ka jaunais uh, sūtnis, jaunais pārstāvs ir no Grieķijas. Jūs man pazīstat pietiekami labi, lai zinātu, ka esmu ļoti lepns būt nevien Grieķis, bet arī Eiropietis. Bet ņemot vērā mm, šodienu, šīs dienas notikumus, es gribētu palūgt Barbarai un Elmārai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 Es uh, ceru, ka mēs uh, strādāsim ļoti labi, sadarbosimies veiksmīgi un izmantosim visas savas iespējas un es centīšos ar jums sadarboties ļoti cieši, ņemt vērā visus labos padomus, izmantot uh, to informāciju, kas uh, būs manā rīcībā, lai palīdzētu arī jums ikdienas darbā un. Centīšos sadarboties ar visām e, nevalstiskajām organizācijām, cik vien daudz tas ir iespējams, un e, jums to šodien apsolu. Paldies! Lieber Stavros, herzlichen Dank für die Darlegungen. Paldies Stavrasam par e, šo izklāstu. Jūs bijāt ļoti draudzīgs un Domāju, ka mēs esam ļoti labi sadarbojušies un vārds, ka tā šķiet eh, Eiropas parlamentā vairs tagad neizskanēs tik bieži, jeb pret grieķu valodā. Stāvros novēlu tev panākums jaunajā amatā un domāju, ka tas nāks par labu mums visiem un eh, tavs darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Novēlu tev visu to labāko mūsu kopīgais interesēs. Paldies! Personu. Thank you. Thank you. Thank you. Meine Damen und Herren, could be quiet on the sheep seats. Dāmas un kungi, lūdzu, esiet klusi. Ich möchte jetzt den Tagesordnung. Tagad gribētu ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta. Tas ir tāda apšķimo. Balsojums. Par konsulāro aizsardzību ārvalstīs. Un tā ir aizsardzība, kas pienāks Eiropas Savienības pilsoņiem, kas atrodas ārzemēs. Balsosim elektroniski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 Oilands kundzes nav zālē, tātad viņa mums nevar vairs spraust sprungus riteņos, līdz ar to mēs varam ātri nobalsot pirms viņa ierodas. Wir haben einige Anträge, ich ruf... Ir uh, iesniegti vairāki grozījumi. Pirmais no tiem ir 20. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 21. par? Enthaltung angenommen. Pret atturas pieņemts. 22. par. Pret atturas pieņemts. 5. par. Pret atturas pieņemts. 23. par. Pret atturas pieņemts. 24. par. Pret atturas pieņemts. 27. 27. Kas par? Pret atturas pieņemts. 8. par? Pret atturas pieņemts. 28. par? Pret atturas pieņemts. 9. par? Pret atturas pieņemts. 30. par? pret atturas pieņemts. 29. par pret. Par to vēlreiz jānobalso. 29. Kas par? Kolēģi, nobalsosim elektroniski. Sākam balsot par 29. Yeah. Yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 13 par, 18 pret noraidīts. 10. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 11. par. Pret atturas pieņemts. 31. par. Pret Šķiet, eh, atkal nav skaidrs iznākums. Man izskatās, ka ir noraidīts, bet nobalsojam elektroniski drošības labad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bet 13 zu 20 ap. 13 par 20 pret. Noraidīts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 13. par. Pret. Atturas pieņemts. 14. par, pret atturas pieņemts, 15. par, pret atturas pieņemts, 16 par, pret atturas pieņemts, 32. par, pret atturas noraidīts, 17. par, pret atturas pieņemts, 18. par, pret atturas pieņemts, 19. par, pret atturas pieņemts. 1. par, pret atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto atzinumu. Hm? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 par, 1 pret, pieņemts.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 E la, e la coppa che parla a nome non la Gomes, perché la Gomes è il partito della signora ah, Coppa, okay. quindi diamo la parola a lei. Colleghi, passiamo al punto seguente. Pārējiem pie nākamā punkta. Patvērumu un migrācijas fonds referents Kirjāks Mava Nikols bet viņš vairs nav parlamentā, viņa pēctecis. Sofoklēls šodien nav klāt. Tātad tā būs Kopas kundze, kas vadīs debates. Gribētu atgādināt, ka mūsu komiteja dod atzinumu Libe komitejai par šo jautājumu. Gribētu atgādināt tāpat jums, ka mūsu komiteja veiks tikai vienas debates šodien, un 22 grozījumi ir tikuši iesniegti. Un tāpēc uzreiz došu vārdu Kopas kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau jūs visi zināt, iekšēj poli, iekšējās politikas joma, um, kopējā iekšējā politika un robežu uzraudzība periodam līdz 2020. gadam komisija ierosina samazināt uh, izdevumus. Uh, Uh, samazināt līdz ar to programmas uz divu pīlāru struktūru. Uh, šis te bēgļu fonds, patvērumu un migrācijas fonds, ir viens no diviem pīlāriem. Patvērumu migrācijas fonds pievērsīs uzmanību uh, migrācijas plūsmai un tās pārvaldībai integrētā veidā. Tas pievērsīs uzmanību visiem migrācijas aspektiem, iekļaujot patvērumu, legālo iesaistīšanu un arī darbam ar uh, trešo valstu pilsoņiem. Ir jāparedz plašāka dimensija, lai Eiropas Savienībai būtu pietiekoši līdzekļi īstenot savu ārlietu politiku sadarbībā ar trešām valstīm. Finanšu atbalsts būs pieejams, lai nodrošinātu finanšu um, plūsmas turpināšanos, sākot ar Eiropas Savienības valstīm, turpinot tālāk uz trešās, val, trešo valstu trešiem valstīm. Īpaši ir paredzēts risināt ārkārtējas situācijas. Fonds ir paredzēts tā, lai to varētu izmantot situācijas, kas ātri pēkšņi attīstās. Ir paredzēta lielāka solidaritāte no visu dalībvalstu puses, nodrošinot vienotu sloga sadalījumu. Tiek uzsvērta arī kon, konsekvence un koherence. Uh, ņemot vērā to, ka šis fonds padaļai tiek izmantots, lai, at, lai sniegtu atbalstu sadarbību trešām valstīm, jo īpaši e, īstenojot atpakaļ uzņemšanas e, nolīgumus un reģionālās aizsardzības programmas. Visumā runājot, fonds ir jāizmanto saskaņā ar Eiropas saimnības ārējo darbību. Tam jāatbilst tās mērķiem un principiem, kas noteikti Eiropas Savienības līguma 21. pantā. Uh, Ārlietu komiteja iestājas par stingru Eiropas ārējā darbības dienā iesaistīšanu, jo īpaši fondu plānošanas posmā, lai izvairītos no pārklāšanās ar pārējiem instrumentiem attiecībā uz trešām valstīm un gluži pret frēju, lai nodrošinātu sinerģiju un papildināmību. Ārlietu komiteja uzsver, ka visām fonda atbalstītajām darbībām jānotiek saskaņā ar to personu kategoriju pamatiesībām, uz kurām attiec šī regula. Un atsevišķas fonda finansētās darbības jo īpaši būtu jāvērš uz atbilstības stiprināšanu ar pamatiesībām. Paldies par uzmanību. Qualcuno dei colleghi intende intervenire? Daži kolēģi grib uzstāties. Kopas kundze runāja ļoti pārliecinoši. Došu vārdu Volfovas kundzei. Uh, no iekšlietu direktorāta. Iekšlietu direktorāta vārdā es gribu pateikties referentei par grozīmi un augstu vērtēju ārlietu komitejas atzinumu projektu attiecībā uz uh, iekšlietu uh, instrumentu nākotni attiecībā uz patvērumu un migrācijas fondu. Šai sakarā mēs varam sacīt, ka mēs saprotam ārlietu komitejas bažas, respektīvi, ka visajām rīcības jomām jāatbilst pamatiesībām un komisijas priekšlikumā 24. apsvērumā ir pieminēts, ka visām rīcībām, ko atbalst šis fonds, ir jāatbilst pamatiesību hartā iekļautajiem principiem. Varētu uzskatīt, ka dažos aspektos uz kuriem norādīja jūsu komitejas locekļi, būtu nepieciešama lielāka dažu rīcību redzamība, to varētu paredzēt fonda, iet fonda priekšlikumā. Bet runājot par šī fonda ārējo dimensiju, pamatotiet šīs komitejas atzīmā tiek norādīts, ka šim fondam būs jauna ārlietu dimensija Šīs komponentes mērķis attiecas uz fonda darbību attiecībās ar trešām valstīm, ar tām valstīm, kam ir eh, tieši ietekme uz eh, Eiropas Savienības teritoriju. Basically, um, cater for the uh, šis fonds rūpēsies par Eiropas Savienības interesi un, protams, te ir paredzēta sadarbība ar citiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai nebūtu pārklāšanās. Pārsakot, būs tādi mehānismi, kas nosaka dažādo. Eiropas Savienības instrumentu savstarpējo papildināmību komisijā. Tiks arī nodrošināts uh, aktivitāšu iekļaušanas uh, ietvars, tā lai visas um, būtu iesaistāmas vienā ietvarā. Paldies! Paldies! Vairs piebilžu nav. No balsojums būs 6. septembrī. Tas ir atgādinājums. Nākamais punkts. Eiropas Savienības vispārējais budžets 2013. finanšu gads. Anneli Jētenmeki ir mūsu referente. Simt sešdesmit divi grozījumi ir iesniegti, visdažādākie. Divdesmit divi attiecas uz budžeta projektu, kas ir saistīts ar afet atzinumu. Šodien būs apspriešana un 6. septembrī balsosim. Līdz ar to varēsim padomāt par dažādām iespējām. Lūk, Ietenmeki kundze, lūdzu, vārds jums. Hello everyone and Labdien visiem! Esmu priecīga atkal jūs redzēt pēc vasaras brīvdienām. Redzu, ka jūs esat nedaudz iedeguši salīdzinājumot ar to reizi, kad es jūs pēdējo reizi jūs satiku mājā. Es prezidents Seidu. Kā jau sacīja priekšsēdētājs, tik iesniegti daudzi grozījumi. Un rīt mums ir eh, tie jāapspriešana ēnu referentiem, un tad ceturtdienā tie tiks skatīti eh, komiteja. Tad vispirms rīt es tikšos ar visiem ēnu referentiem, un es ceru, ka mēs panāksim vienošanos. Mēs vienosimies par mūsu komitejas nostāju. Vēlos uzsvērt, ka ir pienācis īstais brīdis mūsu komiteja darboties. Mums ir lieliska iespēja nāklājā ar paziņojumu, ko mēs vēlamies, ja mēs varēsim vienoties par prioritātēm. Ja mēs varam vienoties, tad arī budžeta komiteja arī vienosies par mūsu sacīto. Taču, ja mēs vienoties nevaram, tad teikšana nebūs mūsu komiteja attiecībā uz ārlietām, bet gan citas personas. Un es gribu sacīt, ka esmu optimistiski nos, noskaņota par to, ka rīt pēc diskusijām Decide. mēs varēsim vienoties par mūsu līniju. Un es ceru, ka kaimiņa attiecība politika, tāpat kā agrāk, un arī Palestīnas jautājums ir viens no mūsu prioritātēm. Taču līdztekus tam gribu uzsvērt to, ka mums visiem ir zināms, ko ir ierosinājusi komisija. Tas nav uzskatāms par galīgo rezultātu. Mums ir jāmēģina panākt kompromiss, Un tiem nav jābū, jāpārsniedz komisijas ierosinājums, bet jānodrošina mazāki izdevumi. Ārējās darbības dienests <clears throat> pieprasīs grozījumu pār par 5% līmenī. Es domāju, tas ir nepareizi, bet rīt mēs varētu vienoties par labāku risinājumu. Varbūt tā varētu būt puse no šī apjoma taču katrā ziņā ir pienācis brīdis politiskajām grupām izskatīt, kādas ir galvenās prioritātes. Un tad tajā brīdī es esmu gatava iesaistīties diskusijās un uzklausīt jūsu sakāmo. Paldies! Bene, allora la parola al collega Galer, che shadow report. Paldies. Galera kungam, ēnu referentam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentei. Esmu iepazinies ar 22 grozījumiem un mums ir jāapzinās, vai šie grozījumi un priekšlikums kopumā ņem vērā mūsu vajadzības. Mums ir jābūt rīcības spējīgiem ārpolitikas jomā. Un, protams, šim uzdevumam ir nepieciešams arī attiecīgs budžets. Mums ir jāsaprot, kādas iniciatīvas mēs vēlamies uzņemt trešajās valstīs, lai kaut ko grozītu. Es Mana attieksme pret grozījumiem bija atkarīga no tā, vai komisija ņem vērā arī savas saistības, un ja man šķita, ka prioritāte ir nospraudusi nepareizās prioritātes, tad, protams, to arī nekavējos teikt. Uh, Kolēģe runāja par kaimiņattiecību politiku, arī par tuvējiem austrumiem, Palestīnu. Uzskatu, ka e, tās ir prioritātes un mums ir nepieciešams finansējums šajās valstīs un, ja e, nauda tiks e, samazināta, tas būs gan politiski aplams uh, signāls un mums ir jāsaprot, ka pēc tam gada beigās varbūt līdzekļus ne, vajadzēs palielināt, jo vienkārši tāda nepieciešamība būs radusies. Uh, Tātad komisijas uh, budžeta atjaunošana visās jomās ir viens no mūsu uzdevumiem un ir. Mums ir jāparūpēs, vai varam to izdarīt, pa, ir jāsaprot, vai varam to izdarīt pa daļām, un katrā gadījumā es šādu pieeju atbalstu, jo tad mums būs vairāk līdzekļu nekā līdz šim. Tāda ir ETP grupas nostāja. Un ceru, ka būsim arī pietiekami prātīgi balsojot. Paldies! Secondo intervento della collega Muniz. Labi. Nākamais runātājs Munisas skundze, kas ir ēnu referenta no sociāldemokrātiem. <clears throat> paldies priekšstādātāju kungs, paldies Ietenmeki kundzei tik tiešām ir notikusi attīstība kopš iepriekšējām debatēm un kopš iepriekšējā projekta varianta. Nu, katrā gadījumā virzība pozitīva. Bet, ja ir kaut kas, kas mūs, mūsu grupu nepārliecina, tad tā ir pieeja budžetam, kurai vajadzētu būt uzticamai attiecībā uz ārējo darbību. Un budžetā mums ir vajadzīgi attiecīgie līdzekļi, lai varētu ļautu īstenot politikas prioritātes, ko mēs paši esam nosprauduši. Tātad. Runājot par tekstu, mēs piekrītam par dažiem kompromisa grozījumiem, ne visiem, runājot par ārējās darbības dienestu. Jūs piedāvājat 2,5% palielinājumu, tā diezgan pieticīgu. Kāpēc 2,5%? Mums ir samazinājums par 28 miljoniem, ko paredz padome. Ir 7,7% eh, eh, palielinājums, ko piedāvāt komisija, un jūs sakāt 2,5%. Kādus kritērijus jūs izmantojāt, vai jūs konsultējāties ar, ar cilvēkiem, kas eh, saistīti ar, šo, ar šīm izmaiņām, ar cilvēkiem padomē, kas pamato pa, samazinājumu? Mēs gribētu zināt, vai mēs šādu kompromisu grozījumu varētu akceptēt. Uh, Lai kā arī būtu, mēs uzskatām, ka Eiropas ārējās darbības dienestam ir nepieciešami pietiekami līdzekļi, lai varētu darboties efektīvi. Ja mums saka, ka ir budžeta prasības infrastruktūru, materiālu jomā, ļoti labi. Tās ir prasības, ko mēs nevaram svītrot, tās ir jāņem vērā. Tagad, runājot par summām. Es teikšu to pašu, ko Galve kungs. Vajag atjaunot komisijas piedāvātos skaitļus. It īpaši tajās jomās, kas mums ir būtiskas - Afganistāna, Latīņa Amerika, kaimiņu attiecību politika, vienalga vai runa būtu par austrumu virzienu vai par vidusjūras reģionu, vai arī tematiskās pozīcijas. Te arī vajag atjaunot komisijas skaitļus līdzekļus attiecībā uz kaimiņu attiecību instrumentu cilvēktiesībām, mēs uzskatām, ka tas ir minimums, pats minimums, ko mums vajadzētu aizstāvēt. Tātad atjaunot skaitļus, ko piedāvāja komisija. Komisija nāca klajā ar iniciatīvu, un tai vajag saglabāt šīs programmas, ko mēs paši starp citu esam aizstāvējuši uh, ziņojumos mūsu parlamentā. Mēs prasām, lai būtu atbilstība ar citām institūcijām un mums pašiem tāpat jārīkojas arī budžeta jomā. Um, tagad runāt par UNWRA. Man šķiet, ka nav konsensa parlamentā. Mēs piedāvājam palielinājumu par 300 miljoniem. Uh, 300 miljoni, to prasa visas politiskās grupas, bet es nezinu, kāpēc mūsu referente um, piedāvā 280, uh, lai vestu kaut kādas debates. Nu, nevajag samazināt. Es gribētu zināt, no kurienes šāds skaitlis, bet jebkurā ja gadījumā paldies par jūsu priekšlikumu. Mēs vairs neapsveicam samazinājumu, mēs vienkārši konstatējam šo samazinājumu. Paldies, neviens vairs nevēl nelūdz vārdu. Ā, nē, tomēr komisijas pārstājas lūdzu. Paldies, priekšsādētāja kungs. Vispirms komisija gribētu pateikties Monisas kundzei, Gālera kundzei un Latneres kundzei par grozījumiem, kas vērsti uz to, lai atjaunotu komisijas piedāvājumu, ņemot vērā būtiskos budžeta griezumus, ko piedāvā padome, un ņemot vērā stabilitātes instrumentu. Uh, Runājot par referentes grozījumiem, netiek piedāvāts atjaunot supradministratīvās budžeta līnijas, eh, nav piedāvāts pilnībā atjaunot arī um, maksājuma apropriācijām tos pašus skaitļus. Bet administratīvie skaitļi stabilitātes instrumentam, ko padomju būtiski samazina, ši, tas ir būtisks jautājums, lai varētu šo instrumentu īstenot runāt par maksājumu apropriācijām, es eh, eh, ne, nerunāšu, cik tas ir svarīgi tomēr, lai mēs varētu īstenot savas saistības. Gribētu vērst uzmanību uz eh, grozījumu, ko piedāvā referente par KADP iekšējo struktūru. Šī ir budžeta pozīcija, kas saistīta ar īpašā pārstāvja jautājumiem, tiek piedāvāts 15 jaunas budžeta pozīcijas radīt, eh, tā tad būtu 23 pavisam. Komisijas prāt tas nav saprātīgi. Šeit mums ir eh, jārunā par iestāžu nolīgumu, to, kas tur ir teikts, un par to accountability, kas attiecas uz augsto pārstāvi. Aštonas kundze ir apņēmusies, lai būtu vairāk caurskatāmības eh, KDP, eh, runājot par misijām, tas bija īstenots 2011. gadā un tika radītas eh, papildu pozīcijas, kas tiek īstenotas Gruzijā, Kosovā, Afganistānā, piemēram. Savukārt nepieciešamība saglabāt elastību attiecībā uz KADP arī ir pasvītrota šajā paziņojumā. Eh, un budžeta pozīciju palielinā, skaita palielināšana būtu pretrunā to. Um, i, Katru gadu tiek iesniegts parlamentam ziņojums par veikto darbu, un četreiz gadā tiek sniegta atskaita par īstenošanu. Visbeidzot, uh, budžetā tiek izskatīts detalizēti, kā tas būs, un šāda budžeta īstenošana 23 budžeta pozīcijas, tas būtu nepamatots budžeta sloks komisijai, un tas jau kļūst par realitāti komisijas iekšienē, un tas arī palēna operāciju īstenošanu, to kļūst grūtāk īstenot, tie pārvedumi, kas lielā mērā saistīti ar maksājumu, maksājumu apropriācijām un kam nav politiskas vērtības. Pēdējais grozījums, ko piedāvā referente par sagatavošanas darbībām, mediācijas iespējas, jānorāda, ka to jau nosacīs eh, stabilitātes instruments Peace Building Partnership un 2014. un 2020. gada jaunais instruments. Paldies, priekšstādātāja kungs, ja pievērsīsiet uzmanību šiem pēdējiem grozījumiem īpaši. Grazie, Ale. Paldies. Un noslēgumā teikšu, ka balsojums būs 6. septembrī. Es atvainojos, referentes kundze, jūs gribējāt laikam atbildēt. Lūdzu, lūdzu. Please, you have the chair. Kiitoksia. Täällä kysyttiin, että ovatko nämä leikkausesitykset. Paldies. Šo prasību par samazinājumu bija pamatota, bet es teiktu, ka vai ir pamatots pieprasījums pēc palielinājuma, es teiktu, ka es esmu par spēcīgu Eiropas Savienības ārpolitiku, bet runa nav tikai par naudu. Galu galā Eiropas Savienības politikas spēks nav atkarīgs no naudas, tas ir atkarīgs no gribas. Nav vienotas gribas, nav vienotas vadlīnijas šajā politikā. Un tieši tāpēc šī ārpolitika ir vāja. Protams, mums ir vajadzīga līdzekļa, es to tam piekrītu. Un ir pilnīgi normāli, ka šeit, parlamenta komitejā, mums ir jāvienojas par vadlīnijām, vienotām vadlīnijām. Runāt par palielinājumu, procentiem. Un Jūs, dārgie kolēģi, zināt, ka mums ir uh, misijas nedaudz visur pasaulē, mēs uz visām, visiem reģioniem dodamies, un katru reizi, kad es kaut kur dodos, es apzinos, ka ir trūkumi. Ir trūkumi, mums kaut kā pietrūkst. Es te nerunāšu par simtiem uh, tūkstošu miljonu eiro, bet pirms kāda laika mēs devāmies misijā. Es ne, neminēšu valsti konkrēto. B bija projekts Eiropas Savienībai, lai cīnītos pret vardarbību ģimenē. Es vērsos pie atbildīgajām personām Eiropas Savienībā, un es jautāju, ko tas nozīmē cīņa pret vardarbību ģimenē. Viņi nespēja atbildēt, viņi nesaprata, par ko ir vispār runa. Vēl viens piemērs - Iraka, Irākas jautājums, kur ir vajadzīgas bruņumašīnas. Jūs zināt, ka situācija ir vienkārši šausmīga, un bruņumašīnas ir nepieciešamas cilvēkiem, kas pārvietojas Irākā. Un tās bruņu mašīnas, kas tur atrodas jau, netiek izmantotas gadiem, tāpēc, ka tās ir administratīvas problēmas. Un, eh, bet mašīnas tur ir, kāpēc tur ir jāsūta citas. Lūk, tie ir divi piemēri, ko es gribēju minēt, balstoties uz saviem braucieniem. Es gribu teikt, ka nauda ir, nauda pastāv, bet neviens ne, nekontrolē. Neviens, nu kā lai to pasaka, neinteresējas aizrautīgi neinteresēs par šo uzdevumu īstenošanu. Es gribu, lai būtu spēcīga Eiropas Savienības ārpolitika, bet es teikšu, ka tas ir saistīts ar to, ka mums pietrūks gribas, un tas arī viss. Grazie par queste sue osservazioni. Paldies par izteiktajām piezīmēm. Pāriem pie nākamā punkta. Ieteikumi padomē komisija un Eiropas ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par Eiropas Savienības un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu. Referente ir Jākonsāvi kundze. Atgādināšu ka mēs esam atbildīgā komiteja. Jādod atzinums līdz 18. septembrim, un tagad mums ir pirmā doma apmaiņa šeit paredzēta. Būs noklausīšana saistībā ar Kazahstānu 19. septembrī 15. Vēl viens atgādinājums pirms dot vārdu referentei. Grozījuma iesniegšanas termiņš 11. septembris 2012. Lūk. Referentes kundze, jā, konsāri kundze, lūdzu. So, thank you very much. Liels paldies. Patiesībā Būtu bijis ļoti interesanti apspriest šo tematu tūlīt pēc Stavros Lambrinīdis uzstāšanās, jo eh, šīs sarunas starp Eiropas Savienību un Kazahstānu ciešākai partnerībai un sadarbības nolīguma ir cieši saistīts ar Stavros Lambrinīdis mandātu. Kazahstāna ir bijusi mūsu bažu avots Daudzkārt šis jautājums ir ticis iekļauts Eiropas parlamenta darba kārtībā vairāk kārt. Un vēl ar vienu situāciju nav mainījusies. Rekomendācijas, kuras mēs pat labā apspriežam, atbilst parlamenta rezolūcijai, ar ko atklājām martā. Un martā mēs sacījām, ka mēs mudinām Kazahstānas varas iesta, iestādes darīt visu, kas to spēkā, lai uzlabotu cilvēku tiesību situāciju Kazahstānā. Un mēs sacījām, ka <clears throat> sarunas eh, jaunajam ciešāks partnerības un sadarbības nolīgumam ir atkarīgas no politiskajām reformām. Šis laiks arī interesants, tāpēc, ka gan Kazahstāna, gan Eiropas Savienība vēlas eh, modernizēt un padziļināt Eiropas Savienības un Kazahstānas sadarbību. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Kazahstāna pēdējo 20 gadu laikā savas neatkarības gadu laikā ir veicinājis lielu ekonomisko progresu. Kazahstāna ir strateģisks partners, kas eh, liecināja par savu vēlmi paplašināt izpētīt iespējams. Kopā ar maniem ēnu referentiem esam noturējuši vairākas sanāksmes un apspriedas rekomendācijas sagatavošanas procesā. Vēros pateikties ēnu referentiem par viņu iesaistīšanos un ieguldījumu. Diemžēl mēs nevarējām iekļaut visus vērtīgos ieteikumus un papildinājumus, kā to ierosināja ēnu referenti Daudzas mums izdevās iekļaut, taču beigās man bija jāņem vērā ļoti stingrie teksta apjoma ierobežojuma noteikumi, jāparāds tikai 6000 zīmi, līdz ar to man bija drastiski jāsamazina teksta apjoms, taču es mēģināju iekļaut visus galvenās bažas kas eh, no mūsu puses bija izskanējuši. Tas nozīmē, ka arī man kā referentē būs jānāk lēr ar daziem grozījumiem. Un kā jau priekšsēdētāja kungs sacīja, grozījumu iesniegšanas termiņš ir nākošu nedēļu otra diena. Es vēlos pavisam īsi pastāstīt par galvenajiem ieteikumu tematiem, problemātiskiem punktiem. Mēs lūdzam padomi un komisija, kā jau agrāk sacīju, nodrošināt, ka jaunais ciešāks partnerības sadarbības nolīgums ir uzskatāms par modernu, uz priekšu virzītu ietvaru un tam jārisina tāds problemātisks jautājums joms, kā laba pārvaldība, jaunība, izglītība, vīde, cilvēktiesiem jautājumi, tirzniecība, enerģētika, transports, investīcijas un cīņas, cīņa pret eh, kopīgajiem raudavotiem. Runāt par politisko dialogu un sadarbību ir ļoti svarīgi nodrošināt. Mm saskaņotība ar citām Eiropas Savienības politikām. Un šeit ir jāievēro princips lielāks atbalsts lielākām reformām. Svarīgi ir nodrošināt, lai sadarbības veicināšana un kaimiņa attiecību attīstība centrāla e, Āzijas reģionā ir jāīsteno ar um, uzticēšanās pasākumu izveidas starpniecību. Runājot par, ekonomis, par sadarbību ekonomikas jomā, mums jānodrošina tas, ka Kazahstāna spēr pēdējos soļus ātrai iesaistēji um, Pasaules tirzniecības organizācijā. Un līdzdalība Krievijas vadītajā uh, nodokļu savienībā ir, nav jāuzskata par šķēršļi sadarbības veicināšanai starp Kazahstānu un Eiropas Savienību. Tagad runājot par pamatiesībām, cilvēktiesību un pamatbrīvībām. Ņemot vērā, ka šajā gadā uh, ir novērots uh, tāda kā regresija šai jomā, uh, jāpiemina parlamenta rezolūcijas, jo īpaši Marta rezolūcija. Tajā, kā jau sacīju, mēs uzstājām uz to, ka progresam sarunās par jauno ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu ir jābūt saistītam ar politiskajām reformām un reālu iestāšanos par cilvēktiesībām un demokrātijas principu ievērošanu. Un par to mēs nu pat spriedām ar Stavrosu Lamrinīdis kungu un Stavros ierosināja, e, ka Eiropas Savienībai būja jānosaka un jāiekļauj reāls klauzulas kā atskaits punkts un jāsniedz atbalsts reformu īstenošanā. Citādi šie labie nodomi, skaistie vārdi par cilvēku tiesību aizsardzību neizpaudīsies praksē. Un tas parāds arī to, ka Kazahstānā ir pilnīgi jāizsno savs cilvēktiesību rīcības plāns. Runājot par spīdzināšanu, Kazahstānai ir jāizpilda ANO komitejas pret spīdzināšanu prasības. Turklāt mēs eh, pieprasām, lai Eiropas Savienība sāk sarunas par vīzu režīmu atvieglošanu. Tas sniegtu jūtams, eh, jūtam ieguldījumu cilvēku kontaktu veicināšanā, kultūras un izglītības attīstībā. Un mēs arī iestājāmies par neatkarīgas cilvēktiesību platformas izveidi. Uh, lai nodrošinātu reformas daudzos sektoros. Un runājot par <clears throat> izglītību un kultūras um, programmu attīstību, arī šeit ir daudz darāmā. Es domāju, šīs rekomendācijas, ja pieteikumi ir ļoti svarīgi. Šajā ciešākas partnerības un darbības nolīguma sarunu periodā, kā jau es minēju, esam uh, tikušies ar galveno sarunvedēju Vīgandu kungu, ar viņu esam tikušies vairāk kārt, un esmu pārliecināta par to, ka mēs arī, ka es arī ar ēnu referentiem un ar Vīgandu kungu vēl apspriedīsim dažādos jautājumus, un tad varēsim nākt klajā ar galīgiem rekomendācijām. Paldies! Bien, la, la parola. Labi. Tagad tautas partijas grupas vārdā ēnu referentei vārds. Elizabete Ieglēja vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Jakons arī kundzei. Mums ir uh, izveidojusies ļoti laba sadarbība un viņa protams, pareizi teica, ka ne visos aspektos mēs bijām vienisprātis, un, protams, viņi savā ziņojumā nevarēs iekļaut arī pilnīgi visu, kas, ko mēs tur vēlētos redzēt. Protams, tādi ir noteikumi. Bet katrā gadījumā gribēju pateikties Jēglas kundzei par veiktu, Jākonsārī kundzei par veikto darbu. Uh, un gribēju teikt, ka šādi nolīgumi mūsu rīcībā ir bijuši ļoti ilgi, bet mēs tagad uh, jūtamies nedaudz no tā visa noguruši. Bet mums ir jādara daudz vairāk nekā līdz šim un ir jāparu, jāņem vērā arī aktuālās attīstības tendences. Un tas nozīmē arī to, ka tās prasības, ko mēs citiem uzstādām cilvēktiesību tiesiskas valsts, labas valsts pārbaudas un demokratizācijas jomā. Protams, ir neatņemama šāda nolīguma sastāvdaļa, bet mums ir jāsaprot, ka tās ir pavisam citas tradīcijas. Valstu kultūra ir pilnīgi atšķirīga, un tas ir jāciena. Un, protams, valstīm ir jādod pietiekam daudz laika, lai tās varētu visu līgumos rakstīto īstenot bet ka Zahstāna ir parakstījusi cilvēktiesību nolīgumu, ir šis memorands, un, protams, tādēļ valstī ir jāievēro arī saistības, ko tā ir uzņēmusies. Tādēļ mums ir jāparūpējas, lai tas tiktu īstenots. Mums arī skaidri un gaiši jāpasaka, mēs nevēlamies jums te rādīt ar pirkstu un kaut ko mācīt, lasīt lekcijas. Nē, mēs eh, vēlamies sarunāties kā līdzīgi ar līdzīgiem eh, un uh, būt labi partneri, lai abas valstis varētu gūt, lai abas parakstījušās puses varētu gūt labumu no šī sadarbības nolīguma. <clears throat> Kazahstānā ir vērojama pietiekami liela politiskās gribas klātbūtne, gribēju to vienkārši pateikt. Es eh, jau uzmanīgi sekoju notikumiem šajā valstī, jo no 99. gada esmu darbījusies arī Kazahstānas delegācijā. Tas eh, ļauj man cerēt uz to labāko. Protams, vēl ir daudz problēmu. Jaunieši un izglītība arī ir minēta šajā nolīgumā. Protams, eh, jaunieši ir mūsu visu nākotne. Kazahstāna šeit nav nekāds izņēmums. Un... Uh, Es, protams, iesniegšu arī uh, grozījumus par uh, tīrzniecību, par ekonomiku, investīcijām, bet gribēju arī atzīmēt, ka ir jārunā arī par tā, transportu, infrastruktūru un enerģētiku, un šie jautājumi ir jāapspriež nevien Kazahstānā, bet arī visā reģionā kopumā, jo enerģētika un ūdens apgāde ir problemātiski jautājumi. Protams, ir jāparūpējas arī par uh, labāku robežu aizsardzību un cīņu pret uh, narkotiku un cilvēku tirzniecību. Gribēju pateikties galvenajam sarunvedējam Gunaram Bīgandam, protams, varbūt ne visi Um, um, māk pietiekami labi novērtēt, cik uh, labi viņš mums ir informējis un cik uh, aktīvi viņš mūs arī iesaistīs sarunās. Es domāju, ka viņš noteikti ir jāuzsaka par veikto darbu un Domāju, ja mēs arī labāk sadarbosimies ar Eiropas padomi, uh, un Venēcijas komisiju, tad eh, darbs patiešām vainagosies panākumiem, un es lūgtu, lai jūs atbalstītu šo partnerības un sadarbības nolīgumu. Paldies! Grācie! Paldies! Neviens nelūdz vārdu. Šķiet, ka nē. Nu, tad nākamais punkts. Paplašināšanās politikas pamatnostādnes, kritērija un Eiropas Savienības strateģiskās intereses šajā jomā. Kopas kundze ir referente. Viņa šodien ir daudz strādājusi. Mums ir trešā doma apmaiņa pašlaik par šo jautājumu. Bija apmēram 300 grozījumi, ko kolēģi iesniedza. Ir apmēram 20 kompromisa grozījumi, Un tad, tādā veidā mēs varēsim nonākt pie kompromisa. Kopas kundze. Like the... Lielas paldies vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu izrādīto interesi strādājot pie, mas, pie mana ziņojuma. Kā jau jūs minējat, ir apmēram 300 grozīm, kas galvenokārt uzskatām par nozīmīgu ieguldījumu maniem, manam darbam. Tie ir izsina svarīgus jautājumus saistībā ar paplašināšanās politiku. Es sagatavoju 20 kompromisu grozījumus, mēģinot apvienot dažādas viedokļas un izveidot eh, plašāk iespējamo konsensu daudzos jautājumus. Un esmu gandarīt par to, ka mēs jau esam panākuši vienošanās par vairumu kompromisu. Uh, Es nedu, nevēlos jūs tagad nogurināt ar eh, vēl vienu šī ziņojuma prezentēšanu. Mums šajā komitejā jau ir bijušas divas diskusijas un eh, divas uh, uzklausīšanas, un mēs visi apzināmies galveno tematiku. Es esmu gatava uzklausīt jūs viedokļus par kompromisu grozījumu, un katrā ziņā esmu gatava iesaistīties tālākās diskusijas, ja jūs skatām tās nepieciešams. Gribētu tikai Es jau trīs lietas, kas manā skatījumā ir diskusija galvenie punkti arī saistībā ar iesniegtiem grozījumiem. Pirmkārt, ir integrācijas iespējas, otrkārt, sociālā paplašanāšanās dimensija un treškārt, divpusējie jautājumi. Runājot par integrācijas kapacitātei, Eiropas parlaments jau 2006. gadā atklāja sev nostāju. Tas bija stāvas ziņojums par paplašanāšanās eh, politikas integrācijas <clears throat> politiku Un to toreiz arī sagatavoja mūsu um, komitejas priekšstādātājs. Mums ir jaunais septītais kompromiss. Ceru, varēs um, apmierināt visas iesaistītās puses, iesaistot arī zaļos, kas minēja, ka, ka integrācijas kapacitāte nav jāuzskata par svarīgu kandidātu valstu izvēlē. Katrā ziņā šeit esmu iekļāvusi broka ziņojuma iekļauto tekstu, ka Eiropas Savienība palielinās savu integrācijas kapacitāti eh, darbā ar kandidātu valstīm. Tas arī atbilst mm, nostājai, ko pauda savā orģinālajā ziņojumā, ka eh, integrācijas kapacitāte ir jāizvēl, jāizskata paplašanāšanās procesa sākumā, un ka katra paplašanāšanās kārta ir jāskata institūcijas stiprināšanas gaismā, tām ir jānodrošina Eiropas saimnības efektīva darbība. Protams, ka šis ir saprātīgs kompromiss, un šī apsvēruma dēļ lūdzu kolēģiju Kingai Gālai eh, apsvērt iespēju atsaukt 82. grozījumu, kas no tehniskā viedokļa ir sadarīgs ar šo kompromisu. Nu, dienu, uzsvērums, uzsvers uz minoritātes minoritātes tiesībām jau atainojas šajā kompromisā, arī 14. kompromisā. 14. kompromisā. Runājot par sociālo dimensiju, tas bija centrālais punkts manā Um, sākotnē priekšlikumā. Un es gribu paust savu gandarību par to, ka mēs visi sasniedzām manā skatījumā ļoti svarīgu vienošanos par astoto kompromisu. Mēs nevaram noliegt to, ka minimālai sociālai standarti ir noteikti Eiropas Savienības nolīgumos, tas ir svarīga sastāvdaļa, tā skaitā arī pamatiesība hartā daudz Uzman, vairāk uzmanības ir jāpievērš šai dimensijai, kas mm, netika ņemta vērā iepriekšējās paplašanāšanās kārtās. Un 19. sādaļa ir jāapspriež ar kandidātu valstīm, mm, ir jāveicina arī eh, ties, eh, tiesību mm, modernizēšana. Runājot par piekto kompromisu, par to iesniedza daudzi, grozījums daudzi Kolēģi, no diskusijām izrietēja, ka vairāk ir jāuzsver šo problēmu risināšanai pirms valstu iekļaušanai. Tā, lai visu procesu neskārtu divpusējie dispus, disputi, jeb strīdi. Eiropas Savienībā jādara viss, kas ir tās spēkos, lai atrisinātu iespējamos problēmu jautājumu saskaņā ar nolīgumu prasībām. Un šie aspekti ir iekļauts 16. un 17. kompromisā. Nobeigumā nu, gribu pateikties visiem ēnu referentiem, ar kuriem mēs strādājam ilgstoši. Un šie ēnu referenti ir ļoti konstruktīvi, snieguši savu ieguldījumu, lai panāktu vienošan, vienošanos dažos ļoti jūtīgos jautājumus. Paldies! È arrivata la collega Pie dizidra intervenīra Omena eh, Vaitana eh, ēnu referente ir ieradusies. Es nezinu, vai viņa grib uzstāties. Nu, divas minūtes vajadzīgas. Dafa kungs, lūdzu. Paldies. Nu, man vienmēr ir liels prieks eh, un gods, ja drīkst uzstāties pirms rījas. Es eh, gribēju uzteikt Kopas kundzi, viņa patiešām savu darbiņu ir paveikusi izcili, sagatavojot kompromisu grozījumus. Es varu viņai piekrist, ka ir pietiekami sarežģīti um, mēģināt eh, runāt par Eiropas Savienības integrācijas iespējām. Uh, Ņemot vērā mūsu pagātnē gūto pieredzi, mēs varbūt esam bijuši pārāk, eh, mēs varbūt pārāk vienkāršoši esam skatījušies uz uh, dažādiem izaicinājumiem saistīt ar paplašināšanos. Es gribēju jums pateikties par piedāvātajiem formulējumiem, tie man šķiet visai veiksmīgi. Domāju, ka tie ir labi formulēti, pārdomāti un nemaina ziņojuma būtību un Kopenhāgens kritērijus. Bet gribēju pats pievērst jūsu uzmanību 272. grozījumam, ko esmu sagatavojis es pats. Tur tiek runāts par uh, iespējamo līgumu pārskatīšanu, runājot par uh, jaunu asociētās uh, dalību valsts uh, kategoriju asociētā dalībvalsts. Mēs šķiet jaunas noteikums varētu ies, ieviest līgumos 2015. gadā. Protams, mums ir jāuzlabo integrācijas procesu, un mēs varam runāt par atgriešanos pie federālismu. Un, protams, kandidātu valsts kā dienas var kļūt arī par dalību valstīm. Uh, uzskatu, ka pienācis īstais brīdis uzsākt pārdomas un diskusijas par eh, tādu starp kategoriju, kas atrastos starp pilnu dalību Eiropas Savienībā un tādu asociētu dalību. Tātad šī asociētā dalība valsts varētu būt uh, labs termins, kā apzīmēt valstis, kas gribētu pievienoties Eiropas Savienībai, bet nevar, jo tās nevar izpildīt Kopenhāgenes kritērijus. Tas tā tad būtu veiksmīgs formulējums un kategorija, kurā ievieto tādas valstis, kas varbūt nevar izpildīt visus priekšnosacījumus, lai iestātos Eiropas Savienībā, un tāpat šajā kategorijā varētu iekļaut trešās valstis, kas nevar, nespēja iestāties Eiropas Savienībā, un pat varbūt nevēlas to darīt. Protams, turmāko integrāciju tas padarīt sarežģītāku, bet šķiet šāds formulējums ir atbilstošs. The... Tas ir nepieciešams padziļinot šo federālo uh, tvērumu un noteikti vajadzētu par šādu koncepciju vismaz padomāt. Paldies! Paldies tagad, Omens Roitens kundze. Vai esat gatava? Jā. Fušitāk. Priekšsēdētāji, runāšu savā dzimtajā valodā. Priekšsēdētāji, gribēju pateikties Kopas kundzei par veiksmīgu sadarbību. lielāko daļu visi grozījumam bija paprātam, nu, izņemot kādus trīs. Tālāk eh, gribu teikt, ka apspriežoties ar ēnu referentiem, eh, mēs visi esam vairāk vai mazāk viensprātis un es eh, konstatēju, ka tas ir tāds vispārīgs ziņojums, kurā ir arī atsauce uz dažādām rezolūcijām, ko gadu gaitā esam pieņēmuši par Eiropas Savienības paplašināšanos. Ļoti jauki. Tāpat varu atzīmēt ka šis nebūs ziņojums, kas kaut kādā veidā vadīs tagad ieplānoto paplašināšanās norisi. Mūsu politiskā grupa tikai atbalst šādu pieeju, un es gribu teikt, ka divpusēji jautājumi joprojām ir jāatrisina pirms iestājas, pirms iestājas Eiropas Savienībā, lai pēc tam mums nebūtu daudz jaunu problēmu. Mēs arī atradām jaunu formulējumu integrācijas kapacitātei, Endriju nu pat par to runāja. Un, manuprāt, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu uzņemt jaunas kandidātu valstis. No otras puses nedrīkst pieļaut uh, ka visu laiku tiek runāts par integrāciju un beigu beigās kādai valstī mēs iestāju noraidām. Integrācijas kapacitāte, jeb spēja, protams, ir labi formulēts. Uh, termins to piedāvāja Kopas kundze, un tas arī norāda uz Eiropas Savienības saistībām. Un vēlreiz paldies referentei. Mr. Kukan, you have the floor. Kukana kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Tikai daži vārdi. Gribēju uzteikt kopas kundzi un pateikties viņai par lieliski paveikto darbu. Domāju, šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Mēs arī piedzīvojam jaunas grūtības, un tātad par to tiek spriests varbūt tādā nesevišķi izdevīgā brīdī. Uh, Mums ir jāņem vērā arī uh, nākotnes paplašināšanās stratēģija un mums ir jāpieņem nākotnes stratēģija, kas ņemtu vērā gan kandidātu valstu, gan iespējamo kandidātu valstu, gan Eiropas Savienības vajadzības. Gribēju pateikt, ka Eiropas komisija nesen eh, izveido tādu inovatīvu pieeju, un gribu vārdu inovatīvus uzsvērt. Mēs jau eh, stratēģijā varam izmantot visādus skaistus vārdus, runājot par paplašanāšanās procesu, uh, bet eh, īstenībā dzīves realitāte mūs ātri vien atgriezīs uh, uz uh, zemes. Tādēļ mums ir jāizmanto inovatīva pieeja, jādomā par realistisku elastību. Tas it īpaši ir saistīts ar Rietumu Balkānu valstīm šīs valsts mēs nevaram aplūkot kaut kā standartizēti. Nu, minēsim kaut vai Bosniju Hercegovinu, pat uh, par Kosovu vispār neko neteikšu. Ņemsim to vērā, pieņemot šo dokumentu un balsojot par to. Uzskatu, ka mēs patiešām varam uh, teikt, ka daudzās valstīs, ar kurām esam gatavi nākotnē sadarboties, ir novērojams pozitīvas attīstības tendences. Un Eiropas parlamentā ir daudzi deputāti, daži pat no viņiem tagad atrodas zālē, Viņi e, paplašanāšanās procesu pavisam nesen ir izjuk, izjutušas savas ādas un domāju, ka šī gūtā pieredze noteikti viņiem palīdzēs e, konkrēti runāt par šo ziņojumu. Paldies, pēdējais runātājs Šauca kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Ch Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referentei par uh, ieguldījumu Un, protams, ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Runāšu vaļsirdīgi, ne, diemžēl. Es nevarēju ierasties uz sanāksmi jau pašā sākumā, jo mēs balsojam Inta komitejā, bet es klausījos Dafa kunga teiktajā, un, protams, viņš pareizi norādīja, ka Eiropas Savienība tagad piedzīvo tādus īpašus laikus, tādēļ uh, Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka Eiropas Savienības paplašināšanās īstenībā ir tiesības, kas piemīt jebkurai valstī, kas uh, vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mums ir jāizstrādā tāda stratēģija, kas uh, ņem vērā to valstu vēlmes, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mums šāda stratēģija noteikti ir jāizstāv. Un visā visumā es piekrītu daudziem kompromisiem, ko mums izdevās panākt. Un gru, ziņojumam kā tādam, bet, piemēram, septītais kompromis grozījums. Tur vienkārši ir uzskaitīti dažādi izaicinājumi, bet eh, īstenībā uh, Tādā veidā mēs varam arī uh, izmantot uh, tos kā aizbildinājums, lai neturpinātu paplašināšanās procesu. Gribēju arī pateikt, ka 16. kompromisa grozījumā ir minēts vārds preferably. Un šāda vārda uh, izmantošana uh, ļauj diskutēt par kādas valsts iestāju vai nē. Tas ļauj arī kaut ko apšaubīt. Un es gribēju, protams, teikt, ka ne visi grupas uh, deputāti ir vienisprātis ar mani, bet mēs noteikti par to vēl diskutēsim un ceru, ka galu, galā. Uh, ziņojums tiks pieņemts. Paldies vēlreiz referentē. Vuole replikāra la kolēga Kopa? Kopas kundze, gribat atbildēt? Paldies, gribēju pateikties kolēģiem par uh, ierosinājumiem un piezīmēm. Divas lietas. Grozījums, ko piedāvā Dāfa kungs, asociētās kandidātu valstis. Es, protams, saprotu, kas jūs pamudināja sagatavot šādu grozījumu, bet nesmu īsti pārliecināta vai varu par to tagad izteikties. Protams, es saprotu jūsu nolūkus, un eh, šis grozījums varbūt varētu daudzajādā ziņā līdzēt, bet no otras puses eh, tas mums eh, neatvieglos dzīvi. Tātad tas nenozīmēs to, ka mēs savus uh, saistības uh, vienmēr ievērosim par visiem 100%, bet es negribētu tomēr jūsu grozījumu redzēt šī ziņojuma tekstā. Atbildot Šauca kungam, es saprotu viņa politiskās grupas nostāju, bet. Es šajā ziņojumā gribēju paust arī parlamenta svētību, dot tādu kā svētību paplašināšanās procesam arī nākotnē. Uh, Jāņem vērā, ka ārpolitikas jomā tā ir bijusi viena no uh, veiksmīgākajām uh, pieredzēm, ko esam guvuši. Mums pat tiešām ir jāvirsās uz priekšu, un tas ir skaidri jāpasaka. Protams, politiskajās grupās eh, visi nebūtu nav vienas prātis, bet varbūt, ka mēs varam uh, vienoties vēl par kādiem papildus kompromisiem. Paldies! Labi. Neviens vairs negrib uzstāties. Gribu atgādināt, ka balsojums būs 13. septembrī Strasbūrā. Nevis 4. 6. datumā, kā sākotnēji bija paredzēts, jo Tautas partija lūdza izdarīt grozījumus, jo um, tautas partija ir sēde Florencē. Tā, tad balsojums būs ceturtdien, 13. septembrī. Paldies par uzmanību!